Right, good afternoon, everybody. If you... Labdien visiem! Varbūt jūs varētu lūdzu ieņemt savas vietas, un tad mēs varētu uzsākt savu darbu. Es zinu, ka šī sanāksme tiešām šķiet ļoti interesanta. Varbūt pēc iespējas ātrāk ieņemiet savas vietas.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 ilgi šī sanāks varētu turpināties. Un, um, Elena Salgado kundzes, kundze ir ekofin priekšsēdētāja, un viņa, diemžēl, nevar būt vienlaiks divās vietās, bet katrā ziņā viņa pēc iespējas ātrāk mums pievienosies. Katrā ziņā es gribu jūs šeit sveikt, tā ir mūsu ikdienas, e, ikgada parlamentu uzklausīšanu. Tā sākās uh, iepriekšējā sasākuma laikā, un es arī uh, esmu bijuši klāt šādās noklausīšanās. Un uh, visas dalībvalstis šeit pārstāv parlamentu pārstāvi un arī no Eiropas parlamenta ekonomikas un monetāro lietu komitejas locekļa. Šis ir ļoti atbilstošs brīdis tam, lai mēs šeit sanāktu kopā un apspriestu uh, pēckrīzes stratēģija izaugsmē un darba vietām. Mēs zinām, ka ir ļoti daudz izaicinājumi. Es domāju, nav neviena valsts, kas varētu uzskatīt, ka tās priekšā nekādi ar eh, finanšu jomu saistīta izaicinājumi nav. Un tātad mūsu ziņā ir rast risinājums, kā šos izaicinājumus var, eh, kā tiem var stāties pretī. Un ir izstrādāta stratēģija Eiropas Savienībai līdz 2020. gadam, un tā arī būs darba kārtībā nākošās nedēļas ekofina sanāksmē. Un uh, vispirms tātad mums ir uh, pienākums jums atgādināt, ka šī sanāksme notiks nākošu nedēļu, un tur arī tiks izstrādāta sīkāka uh, šī stratēģija 2020. gadam. Tātad mēs turpmāk apspriedīsim, kas ir darāms Eiropas Savienības un dalībvalstu līmenī šī stratēģijas ziņā. Un arī rīt mēs apspriedīsim šo jautājumu, taču eh, pieņemsim tādu kā globālāku perspektīvu. Un es gribētu izmantot šo iespēju sveikt eh, manu eh, vietniec, vietnieci. vietnieci Džodī Viljona ir ar vīru. Viņa pārstāv prezidējošo valsti, ja tā es varētu sacīt. Viņa ir Spānijas senāta finanšu un monetārās politikas komitejas priekšsēdētā. Un e, šodien e, mūsu uzrunās arī Elena Salgado, tad, kad viņa ieradīsies Olī Rena kungs, ekonomikas un monetāro lietu komisārs, Eiropas centrālās bankas valdes loceklis Jurgens Stārks un viņš runās par ekonomikas atveseļošanu un krīzes pārvarēšanu stratēģijā. Un arī Žan Pizani Ferī, Brūgeļa direktors, pievienosies mums vēlāk. Bet varbūt es varētu vispirms dot vārdu Džonai Viljonai Iravīrai, lai, viņam, lai viņš mums teiktu dažus vārdus. Lielas paldies! Labu pēcpusdienu dažādās valodās, es jums saku, Paldies, ka devāt man iespēju dalīties savās pārdomās. Es domāju, ka šī sanāksme ir ļoti svarīga. Un es gribētu pateikties visiem, kas ir ieradušies. Es domāju, ka ir ļoti pareizi, ka šāda sanāksme mums ir Eiropas parlamentā šajā laikā, jo šķiet, ka 2010. gads būs uh, pēckrīzes gads. Taču tai pašā laikā ir skaidrs, ka ekonomikas atvesļošanās būs lēna, ceļš nebūs gluži gluds un tā būs tāda atvesļošanās pamazām. Šķiet, ka pat labam mums nav tik daudz degvielas, cik būtu vajadzīga šī procesa, virzi, procesa virzīšanai, jo uh, valstis ierobežo savu, savus izdevumus. Mm. Bet ir arī citi uh, bremzes momenti, piemēram, Spānijā. Tie ir uh, parādi, kas ir ģimenēm un arī uzņēmumu parādi. Un tas, protams, arī uh, izpaužas kā uh, naudas trūkums finanšu sistēmā. Un tas, protams, ietekmē finanšu tirgus un nelabvēlīgi iespaido mūsu eksportu. Tad šī atvesļošanās būs uh, nevienmērīga un būs arī iespējas no ārpuses uz mūsu ekonomikā. Un katrā ziņā šie uh, atvesļošanās ātrumi dažādās valstīs būs atšķirīgi. Atvesļošanās eh, līmenis visās valstīs nebūs vienāds. Ritms būs atšķirīgs dažādās valstīs, un arī pašu valstu ietvaros tas ritms varētu būt atšķirīgs. Līdz ar to viens kopīgs eh, modelis varbūt būtu meklējams, bet nav tik viegli atrodams, tāpēc mums ir jāuzklaus, kas katram ir sakām šai sakarā. Un cerēsim, ka tādā veidā mēs varēsim panākt stabilāku izaugsmi. Tādu izaugsmi, kas arī veicinātu darba vietu attīstību. Daudzās valstīs eh, tieši bezdarbs ir lielākā problēma. Es domāju, ka atvesļojot mūsu ekonomiku, arī mēs veicināsim darba vietu izveidi. Uh, Un es ceru, ka šeit būs pēc iespējas vairāk dažādu viedokļu, un tad mēs varēsim arī rast risinājumu. Paldies! man ir tagad tāda īpatnēja loma. Parasti priekšstādātāji nav jālūdz, lai runātāji izsakās garāk, bet tā kā Elena Salgado kundze vēl arvien ir aizkavējusies, tad es jums Eh, vienkārši pateikšu, kā jūs varētu norādīt, ka jūs gribat izteikties. Tātad vispirms būs trīs runātāji, un tad mēs pievērsīsimies gan šīs komitejas, gan eh, dalībās parlamentu locekļiem. Varbūt jūs varētu vienkārši pavicināt ar savu karti, un Adolfo mēģinās tad pierakstīt jūsu vārdu un laiku pa laikam. Es uh, paraudzīšos šai sarakstā un norādīšu jums, kam tagad ir laiks runāt. Būs arī jautājumu laiks, un mēs eh, atgriezīsimies tad pie runātājiem, kas tad varēs sniegt atbildes. Un eh, tad, kad jautājumu un atbilžu vairs nebūs, tad mēs varēsim pievērsties nākošajai jautājumu un atbilžu kārtai. Tad mums tagad ir dažas minūtes. Vai jūs gribētu izteikties tagad? Jā, saka runātājs. Es vienkārši gribētu norādīt, ka nav tūkojuma maltiešu valodā. Vai šodien šāds tūkojums nav paredzēts? We're, we're, we're, we're checking. Mēs to pārbaudām, saka priekšsēdētāja. Uh, right. I'm, I'm, I'm that... Jā, es nu pat saņēmu informāciju, ka mēs šajā tapā nevaram nodrošināt tulkojumu visās valodās. Un, diemžēl tūkam maltiešu valodā nebūs. Un es ceru, ka tas jums eh, neradīs daudz problēmu, bet es baidos, ka mūsu viesiem gan tā varētu būt, <laughs> saka Maltas pārstāvis. Es atvainojos, saka eh, priekšsēdētāji, bet, diemžēl, mums nav iespēja nodrošināt tulkojumu visās valodās. Es domāju, ka mums eh, visas citas valodas ir pārstāvētas. Man šķiet, ka mums vienkārši būs eh, dažs eh, minūtes jārunā pašiem savā starpā, ja vienīgi varbūt jūs gribat kaut ko sacīt. Kempera kungs. Viņš ir Spānijas valsts ekonomikas sekretārs. tad jūs varētu runāt, ja neviens cits pat labam to negrib darīt. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vienkārši gribētu atvainoties uh, priekšsēdētāja vietniecei, kas pat labā aizkavējas. Es gribētu atvainoties viņas vārdā. Uh, viņai uh, šodien bija pūzdienas ar ekofinu pārstāvjiem. Uh, un eh, tad bija arī pārunas par eh, Eiropas eh, Savienības 2020. gada stratēģiju, un tāpēc viņi ir aizkavējusies. Bet gan jau viņi drīz nāks. Okay, now, now, now we are complete. Labi, tagad viss ir ieradušies, saka priekšsēdētāji. Es domāju, tas eh, jūs te milzīgos rekorda ātrumos esat nonākuši no Ekofina Eiropas parlamentā. Es tiešām jūs ar to varu sveikt, tad varbūt mēs tulīt varētu eh, pāriet pie jūsu prezentācijas, ja jums bija laiks atvilkt laiku. Paldies! Es atvainojos par aizskavēšanos, es runāšu spāņu valodā, saka Elena Salgado kundze. Nav nekādu šaubu par to, ka es esmu gandarīt būt jūsu vidū. Un šīs parlamenta eh, debates eh, ir. Uh, veselu virkni eh, debašu, un es gribētu vispirms sveikt visus eh, Nacionāla parlamenta, Eiropas parlamenta deputātus. Un te ir acīm redzams mūsu sadarbības noskaņojums, šī eh, sadarbības gaisotne, kurai būtu jāvalda politiķu starpā. Nesenā ekonomiskā krīze, no kuras mēs paldies Dievam, pamazām dodamies ārā, diemžēl pārāk lēni, e, ir norādījusi uz kļūdām Eiropas ekonomikas politikā. Līdz ar to mums ir jānorāda, kāda ir Eiropas Savienības interese tā ir jāsaskaņo ar dalībvalstu interesēm. Un šīs ir ļoti interesants debates, un es ceru, ka mūsdien, pār, mūsu pārunas šodien sniegs lielu ieguldījumu šajās debatēs. Un uh, Eiropas parlamentā ir norisinājusi konsultācijas process uh, pēdējo, pēdējā laikā, un tas saistīts gan ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā, gan ar citiem aspektiem, kas arī ietekmē uh, Eiropas parlamenta darbu. Un, eh, līdz ar to eh, Eiropas Savienības līmenī pieņemtie lēmumi ir caurskatāmāki un demokrātiskāki. Šajā pēckrīzes periodā ir ļoti rūpīgi jāizskata vairākas lietas. Vispirms mēs šeit runājam par jauno pēckrīzes stratēģiju izaugsmē darba vietām tuvākajiem desmit gadiem, tātad līdz 2020. 20. gadam. Tādā veidā ir paredzēts uzraudzīt finansu jomu, lai izvairītos no tās krīzes, kurai mēs vēl ar vienu esam pakļauti. Tātad eh, vispirms runājot par jauno vidustermiņu un ilgtermiņa Eiropas stratēģiju. Tā ir saistīta ar vairākiem svarīgiem jautājumiem. Kā jau es sacīju, tas ir svarīgi Eiropas Savienībai, bet arī pašai Spānijas prezidentūrai. Un tas ir viens no pīlāriem, pateicoties kuram mēs varam iziet no šīs krīzes. Šī te izējas stratēģija Mm, nav tāda, kam būtu vienkārši pamazām jāizmanto ekonomiskais stimuls. Pateicoties tam, mēs varam izvairīties no ekonomiskā sabrukuma. Tomēr izējas stratēģija ir paredzēta tāda, lai ekonomika būtu stabilāka un darba vietas būtu kvalitatīvākas. Un tas ir eh, viens no labākajiem garantiem, ka mēs to varam izdarīt. Tā tad izējas stratēģija būtu saistīta ar finanšu konsolidāciju, tāpēc ir svarīgi panākt, lai šī stratēģija būtu stabila. Līdz 2020. gadam mums ir jāizlabo jānovērš tie trūkumi, kas ir e, kļuvuši pārāk uzskatām šajā krīzes periodā. Un, bet šai, šīm stratēģijām jābūt efektīvām saskaņotām dalībās vidū. Un es domāju, mums tāpēc ir pilnīgi skaidri jārunā arī par struktūrālām pārmaiņām šeit. Uh, Un te arī jāizlemj, kāda veida pārvaldības sistēmu mēs izmantosim, lai izvairītos no tādām problēmām, ar kurām mēs saskārāmies pēdējo trī gadu laikā. Uh, Spānijas prezidentūrai ir informācija, uz kuru tā var balstīties strādājot pie šī jautājuma. Un uzlabojumi, pateicoties šiem uzlabojumiem, mēs varam izstrādāt Uh, efektīvu stratēģiju. Mēs jau tagad esam paspējuši um, Eiropadomē, sadarbībā ar Eiropadomi izstrādāt labas pamats, un markā, martā mums uh, būs jāsniedz uh, savu reakciju uz um, Eiropadomas priekšlikumu. Un tur tad būs izlemts, kāda būs jaunā stratēģija un kāda būs jaunā pārvaldības forma. Tātad starp eh, Eiropas komisijas paziņojumu un eh, Eiropadomas sanāksmi martā mums ir nedaudz laika, un tāpēc mēs varētu arī izdarīt dažus secinājumus no debatēm šodien. Un tad būs arī viedokļa apmaiņa par uh, konkrētu organizāciju kompetences jomām. Es domāju, ka es, kā ekofina priekšstādātājs, varu runāt finanšu ministru vārdā. Šie ministri apzinās jaunās iespējas, ko nodrošina jaunā stratēģija, un mēs šeit esam paredzējuši tiešām lielas izmaiņas kas nodrošinās, ka iepriekšējā krīzes situācija neatkārtosies. Tāpēc svarīgi ir darboties saskaņot, un stratēģija arī jābūt ir pilnīgi skaidrai. Šāda, šai stratēģijai jābūt tādai, kas būtu saprotama arī mūsu pilsoņiem, un tās, to mēs nedrīkstam aizmirst visa procesa gaitā. Tāpēc es gribētu aicināt labā, uz labāku koordināciju, uh, Parasti eh, tā saskaņotība starp eh, dalībvalstīm un no Eiropas Savienības iestādēm nebija pietiekoši liela. Un tagad jaunā stratēģija sniedz eh, jaunus instrumentus dalībvalstīm, Eiropas Savienības iestādēm, lai nodrošinātu darba vietas. Tātad šī stratēģija būs koncentrētāka un saprotamāk. Un es domāju, ka mēs varam mobilizēt visus uh, mūsu rīcībā esošos instrumentus, lai sasniegtu mūsu mērķus, tā skaitā arī finanses mērķus, ekonomikas mērķus. Mēs esam mēģinājuši uh, šim mērķim uh, sadabūt pēc iespējas vairāk naudas Eiropas Savienības līmenī. Taču es negribu uh, Uh, skriet notikumiem pa priekšu, aizteikties tiem pa priekšu. Mums ir vienkārši skaidri jāzina, kāds ir mūsu prioritātes. Arī komisija uz tām ir norādījusi, es jums tās uh, varētu atgādināt, bet katrā ziņā tās pilnīgi atbilst tam, ko Spānijas prezidentūra izvirzījusi kā savu, saviem mērķiem. Ilgspējība, kapitāla uh, izaugsme un arī darbvieta izaugsme. Es domāju, ka mēs varam turpināt darbu pie tā, un tādā veidā mēs varētu ciešāk sadarboties un šos mērķus izvirzīt kā pavisam kopīgi definētus mērķus. Visi šie kvantitatīvie mērķi ir uzskatāmi par pietiekoši realistiskiem, taču tai pašā laikā arī uh, Uh, ambiciozi, un mums ir arī tomēr jāsaglabā līdzsvars starp nacionāliem mērķiem un saviem kopienas mērķiem. Mēs uzskatām, ka ir mērķi, kurus īstenot ir svarīgi, un tāpēc mēs raudzīsimies uz, uz to, lai visi varētu tiem piekrist. Un mums būs jānodrošina labāka uh, sadarbība, protams, ka Eiropas Savienības dalībvalsts starpā ir liels ārstarpējā atkarība, un mēs eh, situācijas uzlabošanai varam izmantot eh, Lisabonas līguma piešķirtos instrumentus. Konkrētāk valstis, dalību valstis un uh, dažādas padomes uh, iestādes ir uh, nodrošinājuši sev dažādas eh, kompetences jums, taču mums ir eh, jānodrošina tas, lai būtu pēc iespējas liela, lielāka saskaņota arī eh, saskaņotība starp makroekonomikas un mikroekonomikas faktoriem. Uzraudzība ir vispārējais mērķis, un tā neskartu stabilitātes uz izaugsmes fakta, eh, pakta un nodokļu pakta eh, aspektus. Taču te jāņem vērā arī to, ka ir makroekonomiski nelīdzsvarotas eh, situācijas un tās būtu jārisina. Un es gribu uzsvērt, ka uzraudzības, ideja par uzraudzību uh, nav kaut kas tāds, kas būtu iekļauts pašā paktā. Mums it kā nav tiesību cieši uzraudzīt nodokļus, bet uh, krīze ir norādījusi uz to, ka būtu svarīgi, lai mums būtu šādas kompetences. Tāda, šie ir tādi kā horizontāli temati, bet tie mums ļauj pievērsties citām plašākām problēmām. Bet pirms mēs darām to, mums, protams, ir jādomā par informācijas sistēmām, vērtējumu sistēmām, kas tika izmantots ECOFIN padome. Un mums arī ir jāskatās, kāds ir mūsu darba grafiks. Tā, lai mēs varētu vairāk iespaidot lēmumu pieņemšanu nacionālā līmenī. Un te ir arī jāparaugās uz jauno atbildības struktūru, kam, kas ir atbildīgs par ko, un mums ir pilnīgi skaidri jāsaprot, eh, kāda padomēji ir kādas kompetences. Un te nav runa tikai par ekofinu, kas īstenos pāraudzību. pāraudzību. Ir vairākas padomes, eh, un katra konkrētā struktūra būs atbildīga par savu tēmu, tāpēc mums ir jāizstrādā skaidri mehānismi, kas varētu nodrošināt uh, saskaņotību starp dažādām procesa stadijām. Tad mums ir jāķeras klāt pie reformas un jāparaugās uh, uz tiem instrumentiem, kurus mums uh, piešķir Lisabons līgums. Tas attiec uz koordināciju Eiropas Savienības. E, e, tā, tā, tas būs saistīts ar saskaņotību Eiropas Savienības e, valsts starpā un arī konkrēti Eiro zonas valsts kartā, starpā. Un vispārējā uh, ekonomiskās politikas koordinācija ir viens no svarīgiem mērķiem. Mums ir jāspēj izstrādāt tādas rekomendācijas, ko varētu atbalstīt vairums no mums un kas arī nodrošinātu labvēlīgu stratēģiju, kas būtu caurskatāmi. Un tas arī palīdzētu mums skaidri paust savu vēstījumu mūsu iedzīvotājiem, jo tad, kad nav saziņas ar viņiem, Tad, kad iedzīvotāji nesaprot, kas notiek šeit, tad nevar gaidīt, ka mēs gūtu panākums. Tāpēc ir jāievieš skaidra atskaitīšanās sistēma, lai iedzīvotiem būtu skaidrs, kurš ko dara, un tas attiec arī uz individuālām valstīm. Finanšu ministri apzinās, kādas pārmaiņas pieprasa jaunā stratēģija. Es domāju, mēs esam pilnīgi gatavi sadarboties ar Eiropadomi un mēģināt definēt jauno vadības formātu. Un tādā veidā mēs varētu nodrošināt, ka mēs īstenojam divus mērķus - ilgspējīga izaugsme un attiecīgi kvalitatīvi, attiecīgas kvalitatīvas darba vietas un tad Eiropa kļūtu par inovāciju un darba vietu, izveidas vietu. Lielas paldies! Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Paldies jums par jūsu ieguldījumu, par to, ka jūs pacentāties atnākt šodien pie mums. Žēl, ka jūs nevarat pakavēties ilgāk, bet taškārt ir jau tā, ka ir vairāk pienākumu vienlaikus. Un tagad došu vārdu komisāram Olī Rēna kungam, ekonomikas un monetāro lietu komisārs, bet pēc tam runās Eiropas centrālās bankas valdes loceklis Jurgens Stārks. Un es ceru, ka arī Stārka kungs varēs palikt pie mums ilgāk un arī piedalīties debatēs. Lūdzu, Rēna kungs. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji, priekšsēdētājs kundze, godātie Eiropas un dalībvalstu parlamentu locekļi, dāmas un kungi. Gribētu jums teikt paldies par iespēju piedalīties, par ielūgumu uz jūsu diskusiju, diskutējot par šo ļoti nozīmīgo jautājumu. Un es uzskatu, ka tā ir privilēģija diskutēt par Eiropas ekonomisko situāciju šajā tik ļoti um, šajā fórumā, kurā ir sapulcējušies tik augsta līmeņa pārstāvji. Un tā ir tāda ārkārtīga iespēja piedalīties pasākumā un dalīties zināšanās un pieredzē ar Eiropas un dalībvalstu pārstāvju locekļiem. Uh, Es zinu, par ko es runāju. Es pats uh, esmu strādājis gan Somijas parlamentā, gan arī pēc tam Eiropas parlamentā. Un vakar notika arī Eirogrupas sanāksme, un tā ilga vairāk nekā 24 stundas. Un tagad es priecājos uzreiz pēc eh, šī pasākuma dalīties ar jums pieredzē par to, ko mēs runājam vakar, par situāciju Eiropas ekonomikā. Protams, mēs redzam, ka situācija tagad ir tāda, ka ekonomiskā attīstība, kāda tā bija iepriekšējā desmitgadēs, nav pati par sevi saprotama. Un Protams, ka mums ir vajadzīgas darba vietas, lai varētu nodrošināt ilgtspējīgu attīstību. Diemžēl pēdējo pāris gadu laikā krīze ir ļoti nelabvēlīgi ietekmējusi uh, publisko finanšu konsolidāciju, kāda tā bija iespējama pēdējo 20 gadu laikā. Un arī daudzās citās valstīs, attīstītās valstīs kā ASV, šobrīd ļoti smagi izjūt uh, finanses krīzes sekas, sevišķi nodokļu jomā. Un, protams, tas nav laiks, lai atdusētos uz lauriem vai uh, paliktu pie, pie ierastā un zināmā. Tāpēc ir ļoti nozīmīgi nodrošināt to, lai tiktu izmantotas visas iespējas, kas ļautu veicināt izaugsmi. Un tāpēc Eiropas 2020 stratēģijā mēs runājam par ilgtspējīgu izaugsmi, par kvalitatīvu darba vietu veidošanu un struktūrālo nepilnību pārvarēšanu mūsu tirgos un valsts sektorā, lai uzlabotu ražīgumu un produktivitāti investējot zināšanās, inovācijās un izglītībā. Vispirms es gribētu minēt divus piemērus no šīs stratēģijas Eiropa 2020 viens no svarīgākajiem mērķiem uh, izglītības jomā ir vairāk iesaistīt procesā skolas. Šobrīd mūsu skolu sistēmas uh, visā Eiropā izjūt lielu spriedzi un lielu spiedienu. Izglītības ceļā studenti ir jāsagatavo tam, ka sabiedrība ļoti strauji mainās. Un faktiski ir tā, ka skolotājiem vajadzētu sagatavot apmācāmos vai studentus tādam, tādām darba vietām, kādas vēl nemaz eh, līdz šim nav izveidotas, un tādām, kurās būs vajadzīgas tehnoloģijas, kas vēl pat nepastāv. Tāpēc investēšana cilvēku kapitālā ļaus mums arī veidot darba vietas un radīt labklājību. Un otrs priekšliku, otrs piemērs. Mums liels ieguldījums jāveic inovatīvajā sektorā. Nākamās paaudzes ciparu tehnoloģijas pakalpojumi. Uh, tie ir Tie ir galvenie elementi jaunajā, jaunajos tirgus apstākļos, veidojot vienotu uh, digitālo tirgu Eiropā. Mēs uh, dosim jaunas iespējas patērētājiem un arī uzņēmējiem, turklāt paplašināsim tirgu par zemākām izmaksām. Un Eiropai vajadzētu tiekties pēc lielākas harmonizācijas, uh, tieši uh, e-komercijas un pakalpojumu jomām. 2020. gada stratēģijai komisijas priekšlikumi saistās ar nelielu skaitu mērķu, kam būs ļoti jūtams iespējas uz to, kā Eiropa sevi parādīs ekonomikas attīstības ziņā. Iz, izdevumi vai ieguldījums investīcijās, inovācijā um, izglītībā, klimata pārmaiņu mazināšanā ir tikai daži piemēri. Un par šiem mērķiem mēs diskutēsim un pielāgosim tos atsevišķām situācijām dalībvalstīs. Un šie mērķi nav tādi kā jā, jāuztver kā pašmērķi, bet tie mums ļoti skaidri parādīs arī, vai mēs esam spējīgi panākt uh, Eh, jauna tipa darba vietu veidošanos un izaugsmi. Vēl ir svarīgi, lai š, visi šie pasākumi tiktu nodrošināti situācijā, kad publiskās finanses saglabā stabilitāti. Un sagatavojot 2020. gada stratēģiju, es gribētu uzsvērt, ka ir būtiski izstrādāt stratēģiju, kas stāvētu uz divām kājām un tai ir jābūt relas, reālai un ar reālu ietekmi. Eiropas ekonomikas sekmē, sekmes būs tikai, tiks nodrošināts tikai tad, ja mēs spēsim konsolidēt publiskos izdevumus un finanses un vienrai, vienlaikus mobilizēt izaugsmes un darba vietu veicināšanu. Pēdējā laika notikumi Eiropas ekonomikā un Eirozonā parādīja, ka ir ļoti daudz jādara, lai uzlabotu finanšu stabilitāti un arī ekonomiskās politikas koordināciju Eirozonā. Vakar kad tikās Eirogrupa un šodien, kad notiek Ekofin sanāksme, komisija sevišķi ir pievērsusies situācijas novērtēšanai Grieķijā. Ar Jurgenu Starku no Eiropas centrālās bankas mēs arī abi piedalījāmies šajā sanāksmēs un es, esam arī apmeklējuši Grieķiju. Šobrīd Grieķija ir apņēmusies 2010. gadā samazināt deficītu par 4%. Un šobrīd tiešām uh, nodokļu uh, deficīts tiek samazināts konkrēti. Un tādā veidā Grieķija atkal varēs nostāties uz stabils ekonomikas ceļa tomēr mēs vēl neesam tikuši pāri visļaunākajiem. Lai nodrošinātu stabilitāti Eirozonā kopumā, vakardien Eirogrupa vēlreiz apstiprināja, ka Eirozonas dalību valstīm ir jārīkojas izlēmīgi un koordinētā veidā. Mēs uh, noskaidrojām, kādas varētu būt tehniskās uh, sadar palīdzības iespējas, par kurām varētu vienoties ātri. Un komisija ir gatava darīt visu, kas no tās tiek gaidīts, un ir gatava arī e, izstrādāt priekšlikums par Eiropas tādu kā ietvaru koordinētai palīdzībai, ja tā ir vajadzīga un tiek pieprasīta. Protams, ka šī palīdzība būs saistīta ar noteiktu noteikumu izpildi. Grieķijas krīze un tas, kas notika pēc tam, ļoti labi parādīja, ka ir jāuzlabo koordinācija ekonomikas politikas jomā Eirozonām Un tas nav nekas jauns un ir arī izstrādāta likumdošanas bāze vai ietvars Lisabonas līgumā. Un mēs gatavojam priekšlikumus 136. panta īstenošanai, lai šis pants tiešām varētu tikt īstenots praksē. Un es esmu iecerējis uh, izstrādāt komisijas priekšlikumu ekonomiskās politikas koordinācijai pirms, um, tātad pirmās divās aprīļa nedēļās. Pirmkārt, mums ir jāizvairās no ilgstoša publiskā vai valsts finanšu deficīta. Mums ir jāspēj labāk uzraudzīt budžeta politika vidējā termiņā, Eirozonā, un tāpit, tāpat ir jābūt spējīgiem izdot striktākas rekomendācijas dalību valstīm, ja ir jāveic korektūras vai līdzīgi pasākumi. Bez tam pašreizējā ekonomikas un finanšu krīze liecina par to, ka politikas koordinācija nenozīmē tikai sadarbību nodokļu jomā, lai cik svarīga tā nebūtu. Ir arī citi arī citi traucējumi, tad līdzsvaru traucējumi makro, citās makroenerģijas jomās var izraisīt ļoti negatīvas sekas atsevišķās valstīs un arī Eirozonā kopumā. Un, <clears throat> pašreizējie um, likvido uh, aktīvu, likvido aktīvu deficīts var izraisīt, protams, nodokļu iztrūkumu, nodokļu deficītu, bet arī dažās dalībvalstīs vērojamie lielie pārpalikumi kontā dažos gadījumos var kaitēt Eiropas, eirozonai kopumā tāpēc ir nepieciešama fiskālā konsolidācija um, Eirozonas valstīs. Dāmas un kungi, es gribētu noslēgt šo uzrunu, uzsverot Eiropas un Nacionālo parlamentu lielo nozīmi Eiropas Savienības izaugsmē, izaugsmes un darba vietu programmas īstenošanā un izstrādāšanā. Jums ir ļoti svarīga loma ekonomikas politikas vadībā, pārvaldībā un arī um, jūsu rokās ir um, tas, vai tiks īstenoti Eiropas 2020 mērķi. Parlamentiem ir ļoti liela nozīme, jo tie ir likumdevēji un Daudz kas Eiropas 2020 stratēģijas īstenošanā būs atkarīgs no jūsu iesaistīšanās un jūsu ieguldījuma. Mums ir jāsadarbojas un tai pašā laikā jāveic fiskālā konsolidācija valstīs. Tām ir jābūt prioritātēm, ir jāpieņem pareizie politiskie lēmumi, izmantojot demokrātisko uh, demokrātiskos lēmumu pieņemšanas procedūras, jāiesaist pilsoņi, un es paļaujos uz to, ka Eiropa var rēķināties ar jūsu atbalstu, un mēs kopā īstenosim stratēģiju Eiropa 2020, turklāt ļoti sekmīgā veidā. Paldies! Komisār. Uh, Paldies, komisāra kungs! Tagad pēdējā prezentācija uzstāsies Jurgens Starks, Eiropas centrālās bankas valdes loceklis. Paldies! Uh, Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Esmu privileģēts šeit būt jūsu vidū un apspriest ļoti svarīgo tēmu stratēģiju līdz 2020. gadam. Tā tad es apspriedīšu uh, um, pašreizējo ekonomisko mm, situāciju, ekonomikas atvesaļošanu un krīzes pārvarēšanas stratēģiju. Kopš 2009. gada pavasara ir bijušas eh, dažas pazīmes, kas liecina gan par finanšu tirgu, gan par ekonomikas atvesaļošanos. Tātad kopš 2009. gada pavasara situācija ir uzlabojusies, eh, un vairumā valstu eh, šie uzlabojumi gan ir nelieli, bet eh, tie lielā mērā bija saistīti ar valstu izvērstajiem atbalsta pasākumiem un arī atbalsta pasākumiem visā Eiropā. Un uh, ir arī uzlabojusies pasaules ekonomika, es domāju, tas vien jau ir labi, tomēr vēl ar vien nestabilitāte ir augsta, un tas, protams, ir riska faktors. Eiropas līmenī ekonomikas atveseļošanās turpinās, bet privātā sektorā vēl ar vien ir nepieciešama pielāgošanās prasība pēc tās arvien palielināsies, un jāņem vērā, ka, ka nodarbināto skaitu samazināšanās arī mazinās pirktspēju. Un visticamāk, ka 2010. gadā šī ekonomiskā atvesļošanās tās līmenis dažādās valstīs un dažādos laika periodos būs atšķirīgs Eiropas Savienībā. Eiropas centrālās bankas eh, prognozes, kas atbilst arī daudzu citu institūciju eh, prognozēm, piemēram, no komisijas puses, izaugsme būs apmēram viena procenta apjomā, bet 2011. gadā izaugsme palielināsies. Un inflācija līdz šim, tad februārī bija 0,9%, un šis līmenis atbilst cenu stabilitātei. Ir paredzams, ka šāda situācija turpināsies arī nākotnē. Un jo vairāk ņemot vērā nelielo ekonomikas atvesļošanos līmeni. Vārdu sakot, kā jau es sacīju, šīs eh, prognozes atbilst arī Eiropas centrālās bankas prognozēm. Ļaujiet man pavisam skaidri jums sacīt, pat labam mēs nesaskatām uh, inflācijas vai deflācijas spiedienu, un to apstiprina arī mūsu analīze kuras ietvaros mēs pagājušajā nedēļā izvērtējām deflācijas spiedienu. Ņemot vērā mūsu mērķi, mēs mēģinām deflāciju saglabāt nevairāk kā viena procentu līmenī, jādomā, ka pašreizējā situācija ir apmierinoša ņemot vērā lielo ekonomisko uh, lejupslīdi, Eiropas centrālā banka ir secinājusi, daugsme ir bijusi viens procents, kas ir ļoti zems līmenis, ner, neredzēta zems līne, līmenis Eiropas Savienības valstīs. Un līdz ar to Eiropas centrālās bankas uh, Uh, aizdevuma procentu likme ir atbilstoša pašreizējai situācijai. Protams, ka mūsu uzdevums ir uh, radīt tādu situāciju, lai uh, šīs likmes būtu zemas un lai pēc iespējas vairāk bankas varētu izvērst savu darbību. Mūsu uzdevums ir arī uzlabot finanšu noteikums, jo īpaši finanšu tirgū tā, lai uzlabotu situāciju mājasaimniecībām un arī uzņēmumiem. Starp citu, ir novērojams tas, ka zemās likmes un arī standarta pasākumu ietekme ir pozitīvi iespaidojas pašreizējo situāciju salīdzinot ar iepriekšējām vēsturiskajām epizodām, kad likmes uh, bija samazinātas. Taču, protams, ir svarīgi uzlabot finanšu noteikums un arī uh, veicināt uh, likmju izaugsmi. Nav vajadzīgs, lai mēs šī, šo likmi samazinātu pārāk ilgi. Un to mēs jau pagājušajā gada decembrī nolēmām, ka mēs pamažinām šos ārkārtas pasākumus mazināsim. Jo ilgāk šie pasākumi paliek spēkā, jo vairāk tiks kropļoti finanšu tirgi. Un, protams, arī tādā veidā sekmēsies, tiks sekmēti negatīvi modeļi. Un, kā jau sacīju, mēs izlēmām pamazām ar decembri sākot mazināt šos pasākumus. Un, un mēs izlēmām arī īpašu pasākumu 2009. gadā. Turklāt pirms diviem mēnešiem mēs nolēmām uh, aprīļa beigās atgriezties pie divu mēnešu standarta modeļa. Mēs gribam nodrošināt, ka bankām ir uh, sek, tiek sekmēta likviditātes plūsma, un mēs to darīsim, cik vien ilgi tas ir vajadzīgs, vismaz līdz oktobra vidu. Tātad eh, uz tuvākajiem sešiem mēnešiem mēs esam nolēmuši saglabāt savas standarta procedūras, jo 2008. gada oktobrī mēs jau um, noteicām fikstēto likmi un tātad eiro sistēmā šī likme ir fiksēta. Tā pašā laikā uh, vadības padome turpinās pamazām samazināt ārkārtas likviditātes pasākumu. Šajā kontekstā vidustermiņa virzība ir svarīga, lai mēs nodrošinātu cenu stabilitāti Eirozonā, un es gribētu jums atgādināt, kas mazinot dažas nestandarta pasākumus, mēs eh, arī gribam panākt situācijas uzlabošanos. Un eh, tas pilnīgi atbilst eh, Lisabonas līguma piešķirtajām kompetencijām Eiropas centrālajai bankai. Un mēs ceram uz finanšu tirgu normalizēšanos un atveseļošanos. Protams, šodien mēs nezinām, kā izskatīsies pēckrīzes, pēckrīzes normālā situācija. Mēs arī patiesībā nezinām arī, cik izmaksās pēckrīzes eh, operācija. Bet samazinot šos ārkārtas pasākumus, eh, ņemot vērā to, kāda bija situācija pirms krīzes 2007. gada augustā, mēs šo modeli varam izmantot arī turpmāk. Un politikas par, parametri paliek spēkā, jo īpaši um, attiecībā uz um, iepirkumu procedūru. Ļaujiet man pavisam īsi jums paskaidrot, uh, ka nesen daži ir izteikušies par to, ka centrālajām bankām būtu jārīkojas kā riska vadītājiem, lai nodrošinātu to, ka nenotiek deflācijas, uh, ka deflācija nebūtu uh, novērojama. Bet te rodas jautājums, vai nebūtu pareizi, ka, lai eh, izteikt, eh, piemēram, 4% līmenī šo te inflācijas mērķi. Un, un eh, tad tādā veidā tad mēs arī izvairītos no lielākiem šokiem. Centrālo banku mandātu uh, mazināšana katrā ziņā ne, nebūtu pareizs risinājums. Katrā ziņā būtu vērams novērot um, valsts um, parādu, taču mēs nedrīkstam šādā veidā aizmirst galveno problēmu, ka pašreizējās valsts politikas ir drauds makroekonomikai visās attīstītajās ekonomikās. Mēs uh, esam eh, to draudu priekšā, ka varētu zust uzticība pirktspējai. Un tas, protams, arī nu, izvērstos tā, ka ka investori nejustos droši par saviem ieguldījumiem. Un līdz ar to ilgtermiņa izaugsme šādi netiek stimulēta. Un veidojas tāda negatīva aina. Līdz ar to šādā kontekstā finanšu stabilitāte tiek maznāta divos veidos. Vispirms tādā veidā, ka novērošana um, neļauj um, ne, neļauj ieviesties deflācija, un otrkārt eh, sliktos laikos tiek eh, nodrošināts, eh, tiek sekmēta riska uzņemšanās, un tas jau nu nav vēlams. Pat labam pastāv risks, ka mēs piedzīvosim trešo valstu parādu vilni attīstīties ekonomikās. Daudzās Eirozonas valstīs ir lieli valsts parādi, un kā jau komisārs sacīja, un arī priekšsēdētājs sacīja, ka, ka mums būtu jāievā, jāizvairās no 20. gadsimta 30. gadu ekonomiskās krīzes, pagarinot ārkārtas pasākumu īstenošanu. Jebkāda aizkavēšanās šai jautājumā varētu tikai sekmēt tālāku nestabilitāti. Katrā ziņā centrālajām bankām ir sarežģīts uzdevums, jo inflācijas uh, aina vidustermiņā ir visnotaļ neskaidra. Bet mums ir jāsekmē privāto investīciju palielināšana. Mēs nedrīkstam arī izmantot tādus eh, stimula pasākumus, kas patiesībā var izvērsties par negatīvu, izvērsties negatīvi. ja mēs mēģinām pārāk ietaupīt, tad arī samazinās eh, ekonomikas apjomi. Un tas tad tikai nozīmēs to, ka mums būs jārēķinās ar turpmāku ekonomikas lejupslīdi. Daudzās Eiropas, Eirozonas uh, valstīs ir jāīsteno ekonomiska konsolidācija, lai ievirzītu savu ekonomiku pareizajās sliedēs, lai tā atbilst 60% IKP. jāpanāk, lai 0,5% IKP atgrieztos uz eh, tām valstīm, kas aizdeva eh, saviem uzņēmumiem, bet tas gaidāms ir tikai tuvāko 20 gadu laikā. Un gaidāms, ka mēģina jāpanāk līdz 2026. Eh, gadam 150% no visas šīs uh, naudas tomēr būtu jau atgriezušies savās valstīs. Katrā ziņā valstīm par prioritāti jāizvirza fiskālā konsolidācija, ņemot vērā konkrēto ekonomisko situāciju un arī ievērojot uh, trīs procentu faktoru saskaņā ar ekofinu ierosinājumiem. Valsts parāds ir jāpad, jāpievērš ilgspējīgai ekonomikas attīstībai. Skaidrs, ka arī jākoordinē attiecīgās konsolidācijas politikas, un tāpēc valstīm saskaņā ar paktu ir stingri jāievēro tām izvirzītās prasības. Situācijas izaugsme norāda uz to, ka ir ļoti svarīgi īstenot stingrus noteikumus, un pēdējie dati norāda uz to, ka ir jā, jāpalielina um, stingrāki un, nu, uzraudzības pasākumi. Un, kā jau sacīja arī priekšsēdētāji un komisārs, uh, mēs varētu uh, mazināt pašreizējo parāda apjomu, uh, uzlabojot arī budžeta situāciju, un tas arī sekmātu ekonomikas izaugsmi. Bet izējas punkts nav vislabākais. Startautisko un, ekono, un Eiropas uh, iestāžu um, dati liecina par to, ka uh, ir mazinājušies uh, gan uh, mazinājušies gan plūsmas līmenis, gan arī plūsmas apjoms. Patiesībā vajadzētu pātrināt eh, pārstruktūrāciju un radīt jaunas eh, darba vietas un jaunas eh, uzņēmumu iespējas jo tajos uh, reģionos, kur pēdējo divu gadu laikā ir zudusi mm, konkurence cenu ziņā, arī ir uh, vairāk jūtam šī krīzes situācija. Un nobeigumā es gribētu sacīt to, ka pasaules ekonomika ir, pasaules ekonomikā ir eh, vērojama uzlabošanās, taču uh, Nestabilitāte vēl ar vien ir eh, pastāvīgs rādītājs. Un Eiropas centrālās bankas procentu liks, likme ir, ir atbilstoša mūsu pašreizējiem risku novērtējumam vidustermiņā. Kopš 2009. gada pavasara ir uzlabojusies situācija un tā arī ir uh, lie liecība tam, ka mūsu nestandarta pasākumi ir bijuši auglīgi. Tālāk tas nemaz nenozīmē, ka krīze ir beigusies. Skaidrs, ka varētu būt jauni izaicinājumi, un jo īpaši tas attiec uz krīzi. Un vispēcot, centrālajām bankām ir jānodrošina uh, drošība. Un, un tad, ja mēs jau tūlīt šo drošības ankuru pacelsim, tad tas būtu solis nepareizā virzienā. Paldies! Right, thank you very much. Paldies! Droši vien redzat, ka arī komisārs ir aizgājis. Viņu izsauca uz ekofinu parasti mēs organizējam mūsu sanāksmi līdz tak sekofinam, jo tad ir ministri šeit, bet e, seks ir tāds, ka dažkārt visi nevar piedalīties līdz galam un tāpēc atstāja ātrāk. Bet mēs varam turpināt mūsu diskusiju, jo mums ir ļoti interesanti uzklausīt dažādos viedokļus, parunāt savā starpā, un es noteikti arī aicināšu Starka kungu atbildēt uz dažādiem jautājumiem, kas e, tika uzdoti tieši viņam. Un arī citi kolēģi eh, varbūt varētu palīdzēt atbildēt uz jautājumiem, jo, ja šeit izskanēs kādi interesanti jautājumi. Mēs joprojām rakstam sarakstu. Es uzreiz jums pateikšu, kāda runātāja man jau ir. Tātad no parlamentiem man ir eh, senators Depovskis. Es atvainojos, saka priekšsēdētāji, ja es pārāk precīzi neizrunāju jūsu vārdu. Tātad Baltasārī tālāk no Itālijas, Anģelo Ferruģio no Maltas. Uh, Karina Petersone no Latvijas. Un no Eiropas parlamenta mums ir Ho Jose Manuels un daudzi citi. Podimata. Um, else... Un ja vēl ir kāds, kas grib pierakstīties, tad lūdzu dariet to varat eh, vai nu pacelt eh, savu plāksnīti, vai arī kā citādi mums šeit zālē ir mūsu personāls, un jūs varat pieteikties arī cauri personālu. Eh, Dubovska kungs no Polijas, jums ir vārds pirmajam, kur jūs esat. Oh. There you are. Proceed, please. Lūdzu, priekšsēdētāji dāmas un kungi! Nesenās ekonomiskās krīzes laikā Polija ir tikusi cauri diezgan labi. Un mēs 2009. gadā esam vienīgā valsts, kur ir bijis pozitīvs izaugsmes temps, kaut gan šie izaugsmes procenti ir bijuši daudz zemāk nekā pirms krīzes. Uh, Un mēs eh, esam arī lepni par to, ka mēs varējām veikt pasākumus, lai kompensētu krīzes ietekmi, kaut gan šie pasākumi arī bija līdzīgi tam, ko darīja citas valsts. Mēs palielinājām depozītu garantijas mēs eh, centāmies vairāk atstāt, eh, vai drīzāk ekonomēt, taupīt publiskajā sektorā. Mēs eh, arī mobilizējām dažādas palīdzības veidus, lai palīdzētu atmaksāt hipotekāros kredītus. Mēs arī rastādējām ar kreditēšanas jautājumiem maziem un vidējiem uzņēmiem. Mēs centāmies palīdzēt arī veidot jaunus uzņēmumus, regulējām enerģijas resursu cenas Tad vēl mēs eh, centāmies arī radīt darba vietas nodarbinātības tirgu. Mēs veicam dažādas pasākumas, kas atbilda gan darbinieku, gan darba devēja interesēm. Pieņemam dažādas līkumus un eh, visa tā rezultātā polijas ekonomika, varētu teikt, ir stabila. Eiropa, Amerikas Savienotās valsts, Ķīna, Japāna. Visās šajās valstīs ir jāveic pasākumi, bet Eiropa cieš no pārliekas uh, birokrātijas. Birokrātija neļauj attīstīties ātri. Eiropa ir likusi arī dažādas ierobežojumus, CO2 emisijas un citādi. Uh, ierobežojumu. Mums Polijā tas ir īpaši svarīgi, jo mums ir brūnoglis, kas ir arī ļoti svarīgs eh, energoresursu avots. Rezultātā, ja regulē šo jomu, tad tas atsauc atkal uz citiem energoresursiem to cenām, izraisot tādu kā ķēdes efektu. Citās valstīs nav īpaši pasākumu, kas būtu vērsti pret eh, šiem energoresursiem, tad sanāk, ka konkurence nevienmēr ir līdzvērtīga. Eh, turklāt šogad mēs runājam par to, ka CO2 ietekme uz klimatu nemaz nav pierādīta. Un ja ir kaut kādi ierobežojumi vai kaut kāds regulējums, tad šie ierobežojumi būtu jārealizē visā pasaulē. Polijā Belhadufas elektrostacijā mums eh, ir īpaši tehnoloģija, kur mēs uztveram oglekli un tad pēc tam glabājam to zemē, injicējot to. Rezultātā mēs samazinām efektivitāti par 25% šai spēkstacijai. Tas sanāk, ka atkal ir nepieciešams vairāk dedzināt brūnogles, vairāk gāze eh, tiek ražota. Tas viss, lai šo notverto oglekli iepumpētu zemē. Un nezinu, kā tas varētu atmaksāties vai kāda tam būtu jēga ilgtermiņā arī vietējie iedzīvotāji ir noraizējušies par šiem vides efektiem, kā varētu ietekmēt viņu dzīvi tas, ka gāzi tiek glabāti zem zemes. Citās eh, valstīs, kur CO2 tiek uztverts ar meža masīvu palīdzību, interesanti, kā situācija ir tur. Pie tādas eh, piesaistes. Tālāk par lauksaimniecību. Mums ir ļoti plaši uh, apvidi, kur nenotiek nekāda lauksaimnieciskā darbība, tāpēc, ka šī darbība nav vairs izdevīga. Un nu, tas ietekmē pārtiks ražošanu. Es nezinu, vai mums vajadzētu atbalstīt ģenētiski modificētos produktus, jo mums nav nekāda pierādījuma tam, ka šie ģēmē produkti būtu droši. cilvēki bieži mūsdienās runā par vidi, par veselību, bet ļoti maz runā par iespējamiem negatīvajiem efektiem, ko izraisa noteikti pārtiks produkti. Mums vajadzētu veicināt tas veselīgu pārtiku. Eh, paldies. Tas gan nebija nekāds jautājums, tas bija drīzāk tāds tā kā komentārs vai situācijas apskats polijā. Bet esmu pateicīgi jums par šo komentāru. Mēs centīsimies eh, tā konce koncentrēti Un, ja jūs neuzdodat jautājumu, bet vienkārši konstatējat, tad tas arī ir pieņemam. Tagad eh, Baldarascī kungs eh, no Itālijas lūdzu. Thank you very much, Mrs. President. I wish to support Italy. Paldies. Es gribu atbalstīt darbu Itālijas tirgu, tāpēc Itāļu runāšu. Uh. Paldies. Man ir jautājums. Es domāju, lai varētu atkal attīstīt konjunktūru, izveidot darba vietas, vispirms ir jābūt skaidrībai par to, kāda ir bijuši krīzes cēloņi un kādas iezīmes ir tipiskas ekonomikas atvesaļošanās procesam tieši tradicionālajā, reālajā ekonomikā. Ja mēs nesaprotam, kādi ir iemesli, tad 2020. gadā mums atkal būs smaga ekonomiska krīze. Trīs iemesli krīzei ir pirmkārt tiešām ir vērojams tāds līdzsvara trūkums pasaules ekonomikā. Um, amerikāņi ļoti daudz patērē, ķīnieši ļoti daudz uzkrāja, bet eiropiešiem savukārt ir bailes no inflācijas. Un tā visa rezultātā desmit gados pirms krīzes varēja lepoties tikai ar izaugsmi apmēram 1% apjomā katru gadu. Otrs fakts, ka finanšu tirgi nebija regulēti, un tāpēc arī varēja rasties šie lielie burbuļi, bet trešais ir acīmredzamais acīm redzamie trūkumi, kādi piemīt Uh, vecajam valdības stilam vai pārvaldības stilam, kas raksturo G8 politiku. Ja mēs gribam novērtēt pasaules ekonomiku kopumā un skatīties, kā tā attīstās, tad uh, manis nosauktie trīs iemesli tiešām ir krīzes pamatā amerikāņiem. Atkal ir liels patēriņš, ķīnieši savukārt uzkrāja naudu, bet joprojām nav nekādu likumu finanšu uh, eh, tirgū, un kāda varētu būt jaunā pārvaldība, vispār nav saprotams. Un pirms 25 gadiem jau slavens eh, ekonomists eh, def, definēja neiespējamības teorēmu. Ķīna ASV, Eiropa un Japāna tiešām uzskata, ka var pārvarēt krīzi, balstoties uz ļoti attīstītu eksportu. Un ASV, Eiropa un Japāna kopā veido gandrīz vairāk nekā 80% pasaules eksporta. Un ja katra no šīm katrs no šiem lielajiem partneriem joprojām turās pie šīs politikas, tad vai varbūt darētu sev pajautāt, kurš tad pirks šos eksportētos ražojumus. Un tagad vēl daži vārdi par šo pasaules ekonomikas neiespējamības teorēmu. Mēs varētu izmantot salīdzinājumu ar ērkšķrozīti, kas ir iegrimus dziļā miegā. Uh, Eiropā arī ir vajadzīga jauna tipa pārvaldība. Mums vajag nevis G8, G20 vai G30, bet jābūt jaunam G8, kurā jāiesaist arī Ķīna, Krievija, Brazīlija un citas valstis, proti Eiropā vai nu piedalīsies šajā jaunajā pārvaldības sistēmā, vienojoties par vienotu pozīciju ar ASV, vai arī Eiropa tur nepiedalīsies. Un jaunie dalībnieki, viņu pienākums ir reformēt starptautisko finanšu sistēmu. Ir vajadzīga jauna Bretona vuda un pasaules tirniecības organizācija ir jāreformē. Ķīna, tik liela un spēcīga valsts, Nedrīkst darboties pilnīgā noteikumu vakumā, pilnīgi darīt, ko vien vēlas. Un ņemot to visu vērā, Eiropas Savienībā es redzu, ka pietrūks stratēģiska ietvara, stratēģiskas bāzes makroekonomiskai politikai, kas būtu sekmīga. Un par struktūru reformām tas viss jau ir ļoti skaisti. Uh, Var jau runāt par fleksi, par elastību darba tirgū un finanšu konsolidāciju, bet tas viss ir, ar to visu ir par maz, ja mums nav jauna modeļa tādai globālai pārvaldībai, ilgtspējīgam izaugsmes modelim, uh, Eiropai no vienas puses ir vajadzīga otrā Māstrihta vai Māstrihta divi, un ir jāierobežo deficīts, un ir vajadzīgas investīcijas infrastruktūrā, tehnoloģijās, un tāpat ir vajadzīgi jauni statūti Eiropas centrālajai bankai, lai banka ne tikai kontrolētu inflāciju vai ierobežotu to, bet ņemtu vērā arī sekas kādas izraisa notiekošie ekonomikas procesi, varbūt netiešā veidā. Ir vajadzīgi divi pīlāri, tad varētu teikt divas kājas, inflācija un izaugsme, ir jābūt stingrākai budžeta politikai ar lielākām rezervēm tekošajos kontos, bet tāpat ir jābūt arī iespējai investēt ražošanā un tās investīcijās. Un par ko mēs runājam? Stratēģija 2020 vai lai tiktu ārā no krīzes. Un ja mēs uh, rēķinamies ar jaunu krīzi, kāda būs Eiropas loma tajā? Uh, un ko mēs varam darīt, kādu ieguldījumu dot jaunai pasaules kārtībai ekonomikā. Paldies! Es domāju, ka jums būs jāizsakās eh, ne vairāk kā trīs minūšu laikā. Citādi citu kolēģi jums eh, bakstīs mugurā, jo mēs, mums vēl ir paredzēta svakariņas. Protams, ka te ir vispārējais jautājums par izējas stratēģiju, un es gribētu sacīt, ka rīt mēs vispārīgākiem aspektiem tam, pievērsīs, tam, tam pievērsīsimies vairāk. Lūdzu, runātājs no, no Eiropas parlamenta puses, Manuēl Lūdzu. Paldies, priekšstādātājs kundze. Tā kā Starka kungs un Pizani kungs vēl ar vienu ir uz vietas. Es gribētu uzdot dažus jautājumus. Ko jūs domājat eh, par Eiropas, eh, par pasaules eh, monetāro, par starptautisko valūtas fondu, kāda ir tā loma tagad un kāda būtu tā atbildība finanšu krīzes gadījumā varbūt ir vērts apdomāt, kāda varētu būt mehānismi, lai atbildīgās bankas maksātu par to izraizīto krīzi. Protams, es nekādā veidā negribu mazināt šo uh, pāraudzības mehānismu nozīmi. Tomēr parlaments jau ir ierosinājis uh, savu mehānismu 2020. gadam. Taču es esmu šokāts par to, ka vakar padome nostājas pret šo ideju, izstrādāja 2020. gada stratēģiju. Varbūt jūs varētu pateikt kaut ko par to. Un Pizanikungs pavisam īsts jautājums jums Strāsbūrā. Spānijas prezidentūra runāja par soda naudām saistībā ar nepareizu finanšu vadību. Bet 2020. gada stratēģija apspriež vispārīgākas iespējas eiro zonā un katrā ziņā nekas jauns tur neparādās. Bet es gribētu zināt, kāda tad ir Spānijas prezidentūras uh, pievienotā vērtība? Kādu pievienoto vērtību varētu prezidentūra šeit ieviest? Tas parādās Dāņu dokumentā, Itāļu dokumentā, Lordu palāts dokumentā saistībā ar šo pārvaldību. Bet es domāju, šis jautājums pat labam ir ļoti triviāls. Paldies! Saka priekšsādātā, es turpināšu un vispirms eh, ievākšu vēl dažus jautājumus. Varbūt eh, Fidži kungs no Maltas varētu tagad izteikties. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, klausījos eh, šīs dienas prezentācijās par pēckrīzes stratēģiju izaugsmē darba vietām. Tomēr Malta, kā jau ekonomika, kas pārstāv, kas ir vismazākā Eiropas Savienībā, 25 pēdējo gadu laikā mūsu izglītības līmenis ir ļoti zems. Mēs esam 60. 60. vietā eh, reitinga sarakstā uh, viss pasaules līmenī un 52. vietā skolas beidzēja absolventu līmenī. Un mūsu ekonomikas rādītāji ir vēl ļaunāk nekā citur. Nabadzība skar 20% iedzīvotāji. Un es gribētu šeit minēt tikai vienu faktoru, kas palielina šo nabadzību. Starp visām 27 Eiropas Savienības dalību valstīm ūdens eh, tarifi ir palielinājušies visvairāk. 21% no Maltas Eh, bērniem ir pakļauti nabadzībai, un galvenokārt tas ir sliktās izglītības dēļ. Un valdības uh, rādītāji ir tādi, ka 7,5% darbspēka ir nenodarbināti, un tas vēl draud pieaugt par 5%. Un es gribētu zināt, kādas ir jūsu stratēģijā paredzētās um, atbildes tām valstīm, kas ir pietiekoši, kas ir ļoti mazas, tādas kā piemēram Malta. Lielas paldies! Un tagad es gribētu tikai brīdināt uh, runātājs, ka tūkiem rodas problēma, ja jūs uh, runājat pārāk ātri, saka priekšstādātāji. Tad es vēl gribētu un uzklausīt vēl dažus jautājumus. Lūdzu vārds Karīnai Pētersonai no Latvijas. Es, mums būs arī jautājums, bet vispirms priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi un viesi. Vispirms es gribu teikt, ka šī ir īstā reize pateikties, pateikt paldies visiem, kas ir noticējuši Latvijai un snieguši mums palīdzīgu roku Latvijai ļoti grūtā finansiālā situācijā. Nu, šodien mūsu situācija, tāpat kā pasākumus uh, globālās sasilšanas apturēšanai, var raksturot ar 20, 20, 30. Tas ir 20% IKP kritums, tas ir 20% liels bezdarbs, tā ir 30% samazinājums algām publiskajā sektorā un 30% kritums mazumtirdzniecībā. Bet ir labi, ka krīze ne Eiropā, ne Latvijā nav atcēlusi ilgtermiņu plānošanu. Jo ekonomiskā attīstība tiešām nav pašsaprotama, kā teica komisārs. Arī Latvijā, kad mēs esam panākuši finanses sistēmas stabilizāciju, ir laiks plānot pasākumus ekonomikas atlapšanai. Mēs diskutējām Eiropas komisijas konsultāciju dokumentu par e ES 2020 stratēģiju gan Eiropas lietu komisijā, parlamentā, gan valdībā, gan ar sociālajiem partneriem. Un pēc šīm diskusijām mēs vienojāmies, ka mūsu nacionālās prioritātes ir sekojošas. Tā ir makroekonomiskā stabilitāte, tā ir uzņēmē darbības vides un mazo video uzņēmumu atbalstu uzlabošana, tā ir izaugsme ar zināšanu palīdzību, un tās ir iespējas cilvēkiem iekļauties darba tirgū bet es gribu uzsvērt īpašas Latvijas intereses. Mēs gribētu akcentēt bez sociālās kohēzijas, arī ekonomisko kohēziju. Ko mēs ar to saprotam? Lielāka uzmanība ir jāpievērš lauku uzņēmumu konkurētspējai, ražīgumam, modernizācijai, un es domāju, ka ir nepieciešams Eiropas Savienības līmenī risināt jautājumu par līdzvērtīgas konkurences nosacījumiem visiem Eiropas Savienības lauksaimniekiem, Citādi jaunās darba vietas tiek radītas tikai tajās valstīs, kas saņem lielākus tiešmaksājumus. Latvija grib uzsvērt, ka budžeta kontekstā Eiropas Savienībai lielāku uzmanību būtu jāpievērš specifiskām prioritātēm tajās Eiropas Savienības dalību valstīs, kuras savā attīstībā šobrīd atpaliek no pārējās Eiropas Savienības. Mēs gribētu uzsvērt arī kohēzijas politikas īpašo lomu tieši nabadzīgāko Eiropas Savienības reģionu ekonomiskās un sociālās attīstības sekmēšanā. Jo pretējā gadījumā mēs paši apdraudam uh, iespēju sasniegt e ES 2020 stratēģijas galveno mērķi - izveidot ilgtspējīgu sociālā tirgus ekonomiku un arī kvantitatīvos mērķus - augsto nodarbinātību Mēs domājam, ka esošās prioritātes būtu jāpapildina ar līdzsvarotas izaugsmas prioritāti – balanced growth. Jāsaka, ka stratēģijas kvantitatīvie mērķi dažkārt liekas ambiciozi. Tie būtu jāmodelē, lai novērtētu uh, Excuse Eiropas... Me, can you, can you slow yes. down a little bit? The interpreters can't keep up. Thank uh, you. And I know you're Thank trying you, to, to not take too long, mm. but you have to cut some words out instead. Yeah. Uh, var sakot, mērķi būtu jāmodelē, lai novērtētu dalību valstu iespēju tos sasniegt. Un reāli būtu, ja katra dalību valsts noteiktu savai situācijai atbilstošus mērķus. Vairāk vajadzētu uzsvērt mazo un vidējo uzņēmumu lomu Eiropas izaugsmē un nodarbinātībā, piemēram, mazā biznesa aktu. Un te nāk mūsu jautājums No komisijas komunikācijas nav īsti skaidrs, kā e ES 2020 stratēģijas prioritātes tiek sasaistītas ar ES budžetu un struktūru fondiem. Kāda ES budžeta proporcija tiks novirzīta šai stratēģijai un kādi principi tiks piemēroti? Un visbeidzot, daži ieteikumi Mēs domājam, ka stratēģijai būtu jānodrošina finansējums no dažādiem finansu avotiem, ne tikai no Eiropas Savienības budžeta. Un mūsuprāt, I'm, I'm, Eiropas... I'm, so, I'm sorry, but yeah. you've had nearly six. Es atvainojos, jūs jau runājāt sešas minūtes, un mums ir daudz vairāk cilvēku, kas grib izteikties, vai jūs nevarētu. Un nobeigumā teikšu, ka mēs. Uh, gribētu arī ierosināt septītās iniciatīvas vajadzību. Vai šī septītā iniciatīva platforma pret nabadzību ir vajadzīga? Mēs uzskatām, ka ja mēs veiksmīgi realizēsim sešas pirmās iniciatīvas, tad nabadzības problēma atkritīs pati no sevis, vai arī būs lielā mērā jau atrisināta un mēs gribētu novērt um, arī vēlēt uh, veiksmi koordinēšanā, uh, lai būtu laba koordinācija gan dalībvalstu vidū, gan arī uh, komunikācijas ziņā. Priekšsēdētāji saprotu, ka ir ļoti grūti ievērot reglamentu laika ziņā. Došu vārdu nākamajam runātājam. Uh, so first I, I'd, I'd like Paldies! Es gribētu nožēl, eh, paust savu nožēlu par to, ka gan padomi, gan, gan komisija ir eh, vienkārši pamatusi šo telpu. Tas uh, norāda uz cieņas trūkumu pret mums. Tātad ir vairs, vairākas lietas, ko es varētu teikt par 2020. 20. gada stratēģiju. Bet es tos neuzdošu, jo komisāri, ja komisārs jau dodies, devies projām. Ja mēs runājam par ražīgumu, vai runa par darba spēka ražīgumu, vai par ekonomikas ražīgumu, vai mēs gribam, lai ekonomikas um, ražošana kļūst ar vien aktīvāk, jo Bet tā, tas nebūtu prātīgs risinājums, Rīkungs. Kāda būtu jūsu atbildi uz šo jautājumu? Un otrkārt runājot par budžeta līdzsvaru. Protams, ka mums ir nepieciešams saprātīgas fiskālās nodokļu politikas. Taču man šķiet, ka pārāk daudz šeit ir nodokļu konsolidācijas izdevumu ziņā, taču uh, ieņēmumu ziņā konsolidācijas ir pārāk maz, ko mēs īsti darām ar savām nodokļu sistēmām, jo skaidrs, ka arī šeit ir sasniedzām mērķis saistībā ar 2020. gada stratēģiju. Varbūt mums vajadzētu pārvirzīt, pārveidot visu mūsu nodokļu ie, ieņēmumu stratēģijas, lai tad mūsu situācija būtu līdzīga. Un tagad runājot par nevienādo situāciju. Mēs daudz eh, dzirdam par šo nelīdzvaroto situāciju tekošajos rēķinos, bet ir viens eh, trūkums, uz ko es jums gribētu jau īpaši norādīt. Mums ir 60% apmēram nabadzība tās, tajās, tā saucamajās attīstīties ekonomikās. Un mēs uzskatām, ka tas ir neilgspējīgs rādītājs vai nu, no, vai nu mo, nepareiz modeļu dēļ, vai arī varbūt tas ir tieši šīs krīzes cēlonis. Vai nu, tad varbūt ne tikai altruistisku motīvu vadītiem mums būtu jācīnās ar to, bet tīri, lai atvesļot pašu ekonomiku. Lielas paldies! Un es iekļaujos trīs minūšu laikā. Lielas paldies, saka priekšsādātāju. Tagad es pievērsīšos Uh, atbildēm. Citādi šeit uh, cilvēki jau aizmirsīs, kādu jautājumu tika uzdod. Tātad, Pizdānī kungs, es gribētu vispirms uh, dot vārdu jums. Varbūt jūs gribat atbildēt uz jums uzdotiem jautājumiem, un tad Stārka kungs, pusvārds jums. As you, as you wished, uh, Kā jūs, kā jau jūs gribat, ļaujiet man vispirms sacīt, kas esmu priecīgs e, par e, to, ka tik uzaicināts šeit un ka mums ir iespēja atbildēt jūsu jautājumiem. Vispirms es gribētu atbildēt uz jautājumiem par sankcijām, soda naudām un par to iespēju izmantot savu veidu sankcijas, lai um, stingri pieprasītu 2020. gada stratēģijas mērķu sasniegšanu. Mm, Spriežot pēc manas pieredzes, Pasaules bankā es saprotu, ka šādas sankcijas īstenot ir grūti, jo būtībā sankcijas var īstenot tikai tad, kad jūs varat pierādīt, ka konkrētās valsts Uh, izvērstie pasākumi negatīvi iespaido ne tikai pašu valsts, bet arī tās partners, piemēram, Eiropas Savienība. Man šķiet, ka tas tad būtu vienīgais uh, par nopietnu uztveramais cēlonis, apsvērums, kāpēc to varētu darīt. Bet uh, starptautiskā līmenī citādas šādas sankcijas apspriest ir pilnīgi neauglīgi. Tāpēc ir jāņem vērā, ka te ir un tas ir būtisks jautājums neatkarīgi no tiesiskā ietvara. Un jautājums par jauno politikas ietvaru, par kuru mēs šeit runājam 2020. gada stratēģijas sakarā. Eh, tad te, protams, ir uh, uzsvars uz koordināciju, uz uh, saskaņošanu Protams, ka šis tiesiskais ietvars neparedz sankcijas, bet šis ietvars paredz rekomendācijas. Šīs rekomendācijas netiek izmantotas, lai konkrētai valdībai norādītu, ka tās izvērstā politika uh, rada neilgspējīgu modeli, un tā tad būs neauglīga. Es domāju, mēs to īsti nevaram darīt. Mēs šādu instrumentu varētu izmantot tad, ja ir uzsvars uz to, ka mums ir, ka mēs skaidri norādām, kādi ir mērķi un kā, ka mēs pierādām, kāda veida ja rīcība uzskatām par šķēsli šo mērķu sasniegšanā. Un Latvijas eh, parlaments saimas pārstāve uzdeva jautājumu. Un, eh, protams, skaidrs, ka jūsu uzdoto jautājumu mēs apspriedām Lisabonas stratēģijas ietvaros. Šis aspekts gan netika īstenots. Man jāsaka, ka varbūt jālieto ir um, nevis uh, soda sankcijas, bet kādu iedrošinājumu. Es domāju, ka te nav runa tikai par to, cik augsta ir uh, produktivitāte. Šī Eh, ra, šis ražīgums ir efektivitātes rādītājs. Jūs nevarat uh, justies vainīgs par to, ko jūs ražojat. Jautājums ir tāds, ko jūs ražojat un kā tas, ko jūs ražojat, iespaido uh, vispārējo situāciju tirgū vai, piemēram, uh, tās preces, kuras jūs gribat, kuru klātbūt jūs gribat panākt savā tirgu. Katrā ziņā te nav runa par to, ka ražot, ka varētu pārmet, pārmest ražošanas trūkumu. Es gribētu vienkārši sacīt, vai te ir jautājums par darba spēka ražīgumu vai par citu ražīgumu. Es jums piekrītu. Mm, protams, ka domājot par ražošanu, mēs eh, līdz šim mums būtu arī jāņem vērā, eh, kādi ir, eh, pie, kādi ir instrumenti jūsu rīcībā vai kāds ir darba spēks. Taču te nav runa par to, ka mēs varētu kaut kā ierobežot eh, ražīgumu. Tas nebūtu pareizs risinājums. Starka kungs, vārds jums. Paldies par jautājumiem, ko adresējāt man. Uh, Man liekas, ka šeit pat ir vairāk atbildu, jautājumu, kas ir adresēti man, nekā uh, atbildes, bet te jāņem vērā mūsu kompetenci sadal. Tad sākšu atbildēt sekojušā formā. Runājot par makroekonomisko ietvaru, kādas mācības mēs varam gūt no pēdējās krīzes? kā mēs varētu salīdzināt šo krīzi ar to, kas bija 30. gados un kāda būs, kā, kāda būs Eiropas artava eh, ieguldījums eh, starptautiskajā diskusijā, kā mēs tālāk vadīsim pasaules ekonomiku. Es domāju, ka mums eh, ir stratēģija, mums ir stratēģija un tā vajadzētu darboties labi un. Uh, Uh, manuprāt, tā ir arī darbojusies labi. Mums ir bijuši tādi vidustermiņa atskaitas punkti. Arī fiskālajā politikā ir iespējams arī tādus um, ierobežojušus pasākumus veikt. Bet uh, Ne visām valstīm šāds sākuma punkts likās optimāls, un tad mums bija arī vidusposma orientējošie pasākumi mūsu monetārajā politikā. Tad mums vajadzēja pasvītrot arī šo ideju vairāk starptautiskos formos, ka lūk tāda ir pieeja un tā varētu arī darboties. Mēs zinām, ka krīze nesākās Eiropā, krīze sākās kaut kur citur, Tomēr krīze mūs skāra un skāra ļoti nopietni. Un tagad, kad mēs runājam par globālām stratēģijām, kā mums vajadzētu šī uzplaukuma vai buma riskus mīkstināt, tad mēs domājam par uz vidusposmu orientētām makroekonomiskām politikām, tātad nereaģēt uz īstermiņa izmaiņām, ekonomiskā izlaide Un tas ir svarīgs punkts. Starp citu, gan man, gan Eiropas centrālajai bankai zemā inflācija, cenu stabilitāte tomēr ir priekšnotacījums ilgspējīgai attīstībai. Mēs gribētu redzēt ilgtermiņa tādu līdzvarotu izaugsmi arī globālā jomā. Otrs komentārs par eh, Eiropas monetāro fondu. Esmu publiski komentējis, arī ECB koment, eh, priekšsēdētājs ir komentējis arī monetārā fonda darbības, valūtas fonda darbības. Bet eh, šeit mēs nezinām visus tos elementus, kur sakarā ar eh, valūtas fondu teica Vācijas ministrs. Bet viens no aspektiem ir ļoti cieša izpēte saistībā ar uzraudzību, ar sankcijām, kā pēdējais mehānisms lai sniegtu finanšu atbalstu, bet tāpat laikā šajā pašā priekšlikumā ir arī citi elementi, kā piemēram pieļaut valstu defaultu, neizslēgt to, neizslēgt valstu defaultu arī Eirozonā un atļaut, pieļaut arī izēju no Eiropas Savienības. Eiropas Savienības. Vai Eiro Savienības Šeit ir ļoti daudz elementi, kas būtu ļoti detalizēti jāizpēta, ieskaitot arī jautājums par to, vai šeit vajadzēs pārskatīt līgumu, lai realizētu šīs idejas. Par stratēģiju 2020, manuprāt, ļoti svarīgi tiešām pievienoties tiem, kas teica, ka vajadzētu veicināt produktivitāti. Ko mēs gribam uh, teikt ar šo produktivitāti vai ražīgumu. Šī stratēģija ir orientēta uz izlaidi, uz rezultātu, uz procesa beigām, tad, kad tas pienāks. Un runājot par produktivitāti, darba spēks un arī citi ražošanas faktori vai izēvielas ir svarīgi. Un to jau mēs arī šeit dzirdējām. Jautājums ir par to, kā izvērtēt ekonomikas efektivitāti. Tātad rezultāts, izlaide, ekonomiskā rez procesa gala punkts. Un, manuprāt, nevarētu to uzskatīt par mērķi kā tādu vai tikai par kaut kādu gala rezultātu. Tālāk par budžetu. Pārāk daudz ir izdevumos un pārāk maz ieņēmumos. Manuprāt, šis apsvērums ļoti nopietnas. Jautājums ir par to, kādi ieņēmumi ir vajadzīgi valstī, lai tiktu galā ar visiem uzdevumiem. Vispirms mums vajadzētu padomāt par eh, to, ko dara mūsu valdības, vai tiešām viss ir izdarīts, vai tas viss, ko veic mūsu valdības, ir publiskais uzdevums, valsts uzdevums. Sāksim no deficīta. Daudzās valstīs tas ir 7% vai 10% vai vairāk, un šeit sākuma punkts eh, ir varbūt 80 vai 90% no IKP, ja mēs salīdzinām ar IKP. Te nav cits, cits izējas kā tikai izdevuma samazināšana. Tas ir vienīgais veids vai arī mēģināt līdzsvarot tā veidā rīkoties gan izdevuma daļā, gan ieņēmuma daļā. Bet uh, uz, atbildot uz jautājumu, kas izskanēja no auditorijas, kur tad radīsies izaugsme un kā būs ar privāto patēriņu. Daudzos gadījumos Eirozonā darbojas netiešie nodokļi, un netiešie nodokļi ir ļoti būtiski palielināti pēdējo gadu laikā. Līdz ar to valstis ir samazinājušas mājasemniecību pirktspēju. Jā, mums tiešām jādomā gan par ieņemumiem, gan par izņēmumiem, bet, e, izdevumiem tas. Bet um, to nevarētu uzskatīt par starta punktu, lai atstātu valsts uzdevumus nemainītā formā. Valsts uzdevums, valsts pienākums tomēr varētu arī pakritizēt, vai visi tie tiešām ir tādi, kas būtu jāveic uh, valstī. Par sankcijām šajā kontekstā tiešām sankcijas nav darbojušās veiksmīgi, tās 2003. Uh, gadā bija pat ļoti neveiksmīgas, un rezultātā izaugsmes un stabilitātes pakts tika mainīts, tas tika reformēts. Un lai veicinātu fiskālo normu īstenošanu no vienas puses un lai īstenotu noteikumus, mums ir nepieciešama jauna procedūra jauna procedūra ne tādā ziņā, ka vajadzētu mainīt līgumu, bet, lai būtu labāk sapratne ministru vidū. Lai tie, kas grēko, lai sankcijas netiktu liktas uz potenciāliem vaininiekiem vai grēkotājiem. Mums vajadzētu izanalizēt, ko šeit varētu mainīt. lai mums būtu attiecīgi fiskālie noteikumi, instrumenti. Īstenībā fiskālā, fiskālā jomā mums jau ir kaut kas, bet citās jomās mums varbūt kaut kā pietrūks. Startautiskās institūcijas jau ir izteikušās ļoti pozitīvi par Eiropas Savienību, ka lūk šeit ir fiskālie noteikumi, fiskālā sistēma, jo šāda fiskālā sistēma ļauj koordinēt iziešanas procesa no stimulēšanas pasākumu kopuma, kas šobrīd tiek realizēta. Paldies! Right, uh, thank you very much. Paldies! Um, Stārka kungam jāiet prom pulksten piecos, to man pateica jau iepriekš, bet viņš ir bijis pacietīgs un uzklausījis mūsu Un mēs varam paši izdarīt savus secinājumus. Kuseras kungs no Grieķijas lūdzu nākamais runātājs. Paldies, priekšēdētāji. Kā sacīja komisārs, Grieķija tiešām ir uzsākusi pasākumu, kas ir visai sāpīgs, lai enerģiski samazinātu budžeta deficītu. Bet, kā jūs zināt, spekulanti turpina darboties. Turklāt tas kaitē ne tikai Grieķijai, bet apdraud visu eirozonu un apdraud eiro. Un tāpēc man ir jautājums, vai jūs jau esat pieņēmis, pieņēmis lēmumu, ko darīt, lai cīnītos pret spekulantiem un stiprinātu eirozonu ne tikai šobrīd, bet kā pasargāt eh, eirozonu no uzbrukumiem nākotnē. Un otrs jautājums. Ir zināms, ka, lai tiktu ārā no krīzes, uh, valstīm ir jāveic atšķirīgi pasākumi, jo valstīs ir atšķirīgs, atšķirīgs konjunktūras, atšķirīga konjunktūras situācija. Un vai notiek kādi, kāda pielāgošana vai pielāgošanas pasākumi atkarībā no tā, kādas stabilitātes programmas tiek īstenotas dalībvalstīs. valstīs Un vēl, vai nav tā, ka šo CDS um, atvasināto finanšu produktu pirkšanu vajadzētu krīzes laikā aizliegt? Un pēdējais jautājums. Šī krīze ir radījusi ļoti lielu sarežģījumus darba tirgū, ir pieaudzis bezdarbnieku skaits. Vai jūs uzskatāt, ka izaugsme ir, izaugsme ir jāiet roku rokā ar darba vietu veidošanu un jāaizsargā darba vietas. Un ja jā, kā to darīt? Kā eh, nodarbinātību sasaistīt ar izaugsmi? Paldies! Stārka kungs lūdzu. Vai jūs varētu atbildēt uz jautājumiem par spekulācijām un CDS mīmaiņas darījumiem? Es runāšu ļoti īsi. Tiešām ir tā, ka 2010. gadam Grieķijas valdība ir ap, apņēmusies vēl veikt svarīgus pasākumus budžeta deficīta samazināšanā. Un mēs tiešām esam ļoti priecīgi un tas ir ļoti iespaidīgi, ko šobrīd dara Grieķija. Ar to es gribētu sākt, un kā es teicu savā prezentācijā, atsevišķās valstīs konsolidācijas process aizņems daudzus gadus, lai tiktu vaļā no budžeta deficīta. Runājot par CDS, Nu šeit, protams, situācija ir sarežģīta, viedokļi ir dažādi. Es eh, varu tikai pateikt, ka ir vajadzīga lielāka caurskatāmība un jāuzlabo tirkus infrastruktūra. Visu vainu uzkraut spekulantiem, nu es nezinu. Protams, mēs zinām, ka spekulatīvie darījumi notiek un ir ļoti grūti um, tādu iegūt tādu vienotu ainu, bet vienīgais, ko var darīt ciņā pret spekulāciju, ir atgriezties pie tādas ticamas, uzticamas politikas, un tas ir um, Grieķijas valdības rokās. Paldies! Paldies! Tagad gribētu vēl atbildēt Grieķijas um, runātājiem. Mums šorīt bija diskusija par CDS un uh, debatēs piedalījās uh, Garijs Genslers no ASV uzraudzības iestādes un viņš arī runāja par to, vai ir vispār iespējams aizliegt tādus, tādus bīstamus šos CDS produktus, jo nav viegli pateikt, kuri no tiem ir acīm redzami kaitīgi vai bīstami. Bet um, šis process tagad notiek, par to tiek runāts un domāts, un par to, protams, mums būs Ar to mums būs jānodarbojas šajā komitejā arī nākotnē, un mēs gatavojam ziņojumu, kurā iekļausim arī uh, rekomendācijas uh, komisijai. Un tagad nākamais runātājs Gerhards Šiks no Vācijas. Paldies! Es domāju, ka ja mēs skatāmies, kas rakstīts stratēģijā 2020. gadam, tad tiešām jābrīnās, cik ļoti vienkārši pēc tik lielām kļūdām un neveiksmēm uh, būtībā notiek virzīšanās pa to pašu ceļu. Un mana pieredze rāda, ka ja mēs esam iebraukuši strupceļā, tad uh, gāzēt tomēr nevajadzētu. Vajadzētu izbraukt no strupceļa ārā. Un kopumā mūsu attīstības modelis bija balstīts uz parādiem, uz parādu uzņemšanos Tas attiecās gan uz valstīm, gan uz privātpersonām, un tas pats, starp citu, attiecas arī uz valstīm, kas balstās uz eksportu. Un šīs valstis, protams, ļoti guva lielu labumu no valstīm, kas uzņēmās, kas eh, iekļuva parādos. Vācijā viena trešdaļa no eksporta uh, uh, ieņēmumiem balstījās uz šīm parādu saistībām citās valstīs. Un tagad es domāju, ka ir nepieciešams uzsākt jaunu ekonomiskās attīstības ceļu Eiropā. Vācijā mums ir tāds ļoti jauks likums, par ārējās ekonomikas balansu, te ir vajadzīgs jauns skats uz lietām. Un es domāju, ka ner, šis ekonomiskais strupceļš, kurš novedis pie tā, ka nauda, kas ir domāta inovācijām, izglītībai, tiek izlietota banku glābšanai, tad, manuprāt, šis stratēģijas teksts jau 2020. gadam nav gana prasīgs vai kategorisks vai efektīvs. Un otrs punkts. Runājot, reaģējot uz to, ko teica padomes pārstāve par pārvaldību, governance, tad šeit pret to ir jāizturas nopietni. Um, 20, 2010. gada darba programmas kļūdas nevajadzētu atkārtot. Un treškārt, pēdējais, ko es gribētu teikt, ir jādiskutē arī par to, vai atšķirīgās struktūras un mehānismi vispār ļauj veidot saskanīgu Eiropas politiku, vai valūtas fonds vispār ved mūs tajā virzienā, kas ir aprakstīts stabilitātes un izaugsmes paktā. Ja mēs, piemēram, redzam, ka ir vienošanās par to, ka līdz 2011. gadam no stimuliem vai stimulu programmām atteikties nedrīkst, bet valstīm tagad ir vienlaikus ļoti jāsāk taupīt, tad jājautā, nu, cik saskanīgi vispār šī ekonomikas, problēma, eh, pro, ekonomikas attīstība Eiropā vispār ir. Paldies! Gigald. Un tagad Spendiņa Gigald kungs lūdzu. Mans kolēģis Garšiks jau sacīja daļu no tā, ko es grib, gribēju teikt. Līdz ar to es varu izteikties pavisam īsi. Man jāsaka, ka maigi izsakoties, es esmu pārsteigts par to, ka šeit nevalda augsta Eiropas vērtību morāli. Jo galvenie runātāji pārstāvji šeit vairs nav klāti. Ja es palasu šodienas padomu secinājumu par 2020. gadu secinājumu, tad tur Eiropas parlaments vispār pat nav minēts, kaut arī saskaņā ar Lisabonas līguma 121. panta 6. punktu Eiropas parlamentam ir daudz vairāk tiesību ekonomikas politikas jomā, tad man jāsaka, es tiešām esmu pārsteigts. Bet ja mēs paraugāmies vēlreiz šajā līgumā un Eiropas Savienības galvenajos mērķos un salīdzinām tos ar 2020. gada stratēģiju, tad tur var secināt, ka ir atšķirība. Tad galvenais te tā tad ir izlīdzināt situāciju. Mēs runājam par, mār, eh, par tirgus ekonomiku, kas var nodrošināt ilgspējīgu um, ekonomisko situāciju stabilitāti, bet bieži vien šajā 2020. gada stratēģijā šī stabilitāte tiek vispārināta Un, un te ir pilnīgi skaidrs, ka uh, eh, ogliskābās gāzes eh, samazināšana par 20% uz mūsu planētas eh, ne, mamaz nepalīdzēs pilnīgi izskaust nabadzību. Un šī te vēlamā izaugsme, kas šeit izskanēja tikpat retonis, retoriski kā pirms desmit gadiem, tad, kad tika izstrādāta Lisabonas stratēģija, novedīs pie tā, ka mēs nonāksim bezizējas situācijā. Palielināsies visas cenas un arī uh, globālā sasilšanas dēļ uh, cenas arvien pieaugs. Taču šos aspektus neviens runātājs nepieminēja. Tā, tas pilnīgi neatbilst eh, Lisabonas stratēģijai, pilnīgi neatbilst Eiropas vērtībām Un pēdējais, ko es gribētu sacīt, ir būtībā tas pats jautājums. Tad kam būtu jāuzņemas uh, pielāgošanās izmaksas, ņemot vērā šo milzīgo atšķirību starp dažādām valstīm? ņemot vērā ekonomikas uh, procesus un ņemot vērā arī Eiropas vērtības. Šīs te Eh, pielāgošanās izmaksas nevar izlikt tikai eh, uz eh, šīm valstīm, kurām ir augsts deficīta līmenis, bet Mēs nevaram vienkārši paļauties uz tām valstīm. Ir jāpalīdz arī tam, tām valstīm, kas ir turīgas. Viņām ir jāpalīdz, jo, kā saka Francijas ekonomikas ministrs Kristīna Legārta, tad nevar, eh, lai dejo tango, jābūt ir vismaz diviem dejotājiem. Un es domāju, šī pieeja, kas te šeit tika pausta, nav ilgspējīga ne no ekonomikas viedokļa, ne no sabiedrības viedokļa. Un es domāju, ka mums vajadzētu atgriezties pie Eiropas vērtībām, pie Eiropas noteikumiem, tādiem, kādi tie parādās līgumā. Paldies! Es došu vārdu atkal Starka kungam. Es saprotu, ka viņš arī paildzina savu uzturēšanos šeit. Jūs varbūt arī gribat uh, komentēt šo divu lietu un tango dejošanu. Jā, par diviem pēdējiem komentāriem gribu kaut ko teikt un arī par jautājumiem. Vispirms, manuprāt, Lisabonas stratēģija nebūtu nav izgāzusies pēc vidusposma pārskata, tas ir pēc pieciem gadiem, un arī pēc mērķa pārskatīšanas padarot tās fokusētākas. Es uzskatu, ka Lisabonas programmai bija kaut kāds rezultāts, tomēr krīze šo rezultātu ir sagrāvusi. To mēs varam droši teikt. Krīze ir izjaukusi šo rezultātu. Un šajā kontekstā tas, ko Lisbona bija izveidojusi, saražojusi, tas nebija ilgspējīga izaugsme. Bet eh, tagad ar e ES 2020 stratēģiju, ar akcentu uz atsevišķiem mazāk skaitlīgiem mērķiem, nekā nevis viss plašais spektrs, bet mazāk un koncentrētāk. Šeit ir šī izmaiņa, kas ir ļoti svarīga. Eh, Šika kungs, es neuzskatu, ka šeit būtu kaut kāds strupceļš ekonomiskais. Jo tad, kad mēs runājam par iekšējā līdzsvaru trūkumu, iekšā eirozonā tiešām ir gan pārpalikums, gan arī valsts ar deficītu, ir gan tāds, gan tāds, bet tie, kas ražo, tie, kas strādā ar parādu, tie droši vien sagatavo augsni arī tām valstīm, kur ir pārpalikums Jāsaka, ka atsevišķas valsts eirozonā, manuprāt, bet arī globāli mēs varam teikt, ka tātad atsevišķas attīstītas ekonomikas tomēr ir dzīvojušas uh, ārpus savām iespējām, nesaskaņā ar savām iespējām. Viens piemērs Eirozonā IKP izaugsme vidēji ir 4%. Tas ir virs eirozonas izauguma. Arī milzīgs pieaugums algās gan publiskā sektorā, gan arī privātā sektorā. Darba spēka izmaksas arī bija ļoti pieaugušas. Rezultātā dēļ šī pieauguma daudzi uzņēmumi bija zaudējuši konkurētspēju. Kāda tad būtu atsauces līnija? kādi ir vidēji rezultāti, kas panākti valstīs ar deficītu un ar pārpalikumu. Es domāju, ka šeit atskaitas pozīcija ir skaidra. Nedrīkstētu atšķaidīt situāciju tajās valstīs, kas ir pielāgojušās. Pielāgošanās izmaksas, manuprāt, šodien ir vairāk attiecināms uz valstīm, kur ir deficīts. Jo ja, viņi, ja viņas eh, nemaina savu politiku, tad eh, mēs nonākam gandrīz vai kara situācija. Ir jāpielāgojas, ir jāadaptējās. Un pēc eh, buma, pēc uzplaukuma ir lejupkritiens un ir nepieciešams pārmainīt politikas, rekstruktūrēt, un tieši ar to nodarbojas valstis. To ir izdarījusi īrija un turpin to darīt. Jāsaka, ka īrija ir pieņēmusi ļoti drosmīgu lēmumu. To pašu var teikt arī par Grieķiju tagad. Tāpēc pielāgošanās notiek pārsvarā valstīs, kur ir deficīts. Un uh, runājot par izaugsmes modeļiem pagātnē un nākotnē šeit, es personīgi gribu nodalīt divas lietas. Vai šo izaugsmes moduli virza tirgus vai to virza politika? Ja virza politika, tad ir kaut kāda stratēģija, tad ir orientācija uz eksportu. Eksports ved pie augstākas izaugsmes vai arī uh, izaugsme notiek dēļ decentralizētā procesa. Un, manuprāt, ja tas ir decentralizētais process, tad jūs konkurējat ar citām valstīm, jūs konkurējat globāli. Un tad es nedomāju, tad es domāju, ka, ka mums vajadzētu pieņemt cits lēmums un arī attiecīgi cits rezultāts. Paldies! Nākamais eh, runātais. Vai jūs eh, arī gribējāt kaut ko atbildēt? Pisānī kungs. Par šo pašu tēmu runājot, manuprāt, tā ir svarīga tēma. Es domāju, ka mums ir jāatzīst, ka mūsu rīcībā šeit nav iespējas lemt par maksājumu bilanci. Jo šī problēma ir pavisam atšķirīga. Tā nav tā pati, ka, kas ir tipiski budžeta problēma budžets skatot, mēs vienmēr zinām, ka pārpalikums ir labāks nekā deficīts, nekā iztrūkums, bet tekošajā kontā šeit vairāk jārunā par uzkrājumiem. Uzkrājums pāriet no viena Eiropas Savienības reģiona uz otru. Un šeit ļoti grūti ir izdarīt tādu pamatotu secinājumu par to, vai tas ir labi vai slikti. Uzkrājumi, kas um, pārvietojies no bagātajām valstīm Eiropas Savienībā uz nabadzīgākajām valstīm. Šeit es domāju, ka mēs varētu būt uh, apmierināti, ka tādas lietas notiek. Tas ir noteikti labāk nekā redzēt, ka uzkrājumi dodas, uh, teiksim, no Ķīnas uz Amerikas Savienotām valstīm. Tie ir normatīvi. Uh, Mēs gribētu, lai uzkrājums ietu no bagātā pie nabadzīgā. Tad te lūk ir konverģence un attīstība. Tātad šis jautājums ir pavisam savādāks. Tas nav tas pats, kas fiskālais deficīts. Un vēl šis jautājums ir ļoti saistīts ar mūsu tradicionālo domāšanas veidu par politikas mērķiem. Pastāv tāds viedoklis, ka Eh, fiskālais deficīts, ja tas nav pārāk liels, tad citi nestabilitātes cēloņi paši sevi noregulēs, bet krīze parādīja, ka tas nebūtu nav tā. Nestabilitātes cēlonis nenāk tikai no uh, fiskāliem notikumiem. Ir kaut kādi fiskālie pāridarījumi vai kaut kāda nepareiza rīcība. Nu, tā kā Grieķijā tā tas ir, varētu būt, ka fiskālais to nosaka. Bet kā jau citās valstīs ir savādāk, kaut vai Spānijā. Uh, Tāpēc mums ir jāgūst mācības, mums ir jāveido politikas šajā ziņā, politiskais ietvers. Un mm, tas ir tāds intelektuāls vingrinājums, par to mums vajadzētu padomāt tuvākajos mēnešos vai gados. Un konkrētāk sakot, par mm, šo jautājumu, cik cilvēkiem tad būtu jādejo tango, diviem vai kā. Uh, tad valstis eh, ar deficītu varētu griezties pie Vācijas, vaicājot, kāpēc jums ir pārpalikums, un varētu būt arī otrādi. Un tad tāda spontāna reakcija būs asimetriska. Spontāna reakcija ir tāda, deficīta valsts sevi pielāgo, bet problēma ar šo pielāgošanās procesu ir tādu, ka tas ir process, kas vājina pieprasījumu Eiropas Savienībā. Rezultātā rodas risks, kas varētu palienināt izaugsmes tempus vispār. Un mēs redzam, ka pasaules ekonomikā Eiropas Savienība ir tāds reģions, kur izaugsme un atvesļošanās ir lēnāka, vājāka nekā jaunatīstības valstīs, nekā Amerikas Savienotās valstīs. Un tas mums ir jāpaturprātā. Un gluži tāpat mēs nevaram pateikt, lūk, Vācija, jums ir pārpalikums, tā ir problēma, lūdzu rīkojieties ar savu pārpalikumu kaut kādīgi. Pārpalikums tas atspoguļo privātu um, patēriņa uzvedības, rīcības modeli Mēs nevaram to ietekmēt. Ir liela atšķirība starp Vācijas pārpalikumu un uh, Ķīnas pārpalikumu. Jo par Ķīnu jūs varat teikt, lūk, šeit ir kaut kāda kropļojuma, kas ir acīm redzama. Situācija tiek kropļota, kaut vai uh, vēršot resursus uz noteiktiem tirzniecības sektoriem, tad ir arī kaut kādi kropļojumi apmaiņas kursa ziņā, tad ir arī konkurence uh, likumi, kas netiek ievērot. Tad mēs varam izsekot eh, šo izcelsmi šiem pārpalikumiem vismaz daļēji. Tad jārunā par visiem šiem kropļiem gadījumiem, bet Vācijā ir savādāk. Varbūt, ka ir kaut kādi pamatojumi, kaut kādi iemesli, ar kuriem tad būtu jāstrādā. Eh, varbūt šeit eh, algu samazinājums, kompresija, varbūt tas, ka viņiem ne, nebija pārāk liela algu diferenciācija, algas bija daudz maz vienādas, nebija tik milzīgi plaisa starp mazo un lielu algu un eh, arī iekšējā ienākumu sadalē, tātad algas un peļņa. Varbūt eh, šeit arī pakalpojuma attīstības aspekts eh, ir noteikti nozīme. Es uzskatu, ka tru, iztrūkums un, defic, un pārlikums ir tā kā simptomi, kas norāda uz problēmām, kas ir jārisina. Šie fenomeni varbūt nav tādi problēmas pats par sevi Mums e, vienkārši ir jādomā par šo likumdošanas ietvaru. Un kā Olirēns teica, mums jau ir likumiskais pamats, mums tikai jāpievieno šī intelektuālā bāze, lai mums e, veidotos kopaini. kopaini. Tālāk par e ES20. Vai tur ir bijis rezultāts? Vai Lisabonas stratēģija ir devusi kaut kādu rezultātu? Es domāju, ka Lisabonas stratēģija stratēģija ir eh, tāda diagnoze, ka tā ir bijusi pareiza. E, šeit ir bijusi problēma ar notarpinātības līmeni un bija problēma ar inovācijām. Te bija tāda daļēji novērtēšana, bet izvērtējums tomēr bija pareizs. Un desmit gadu laikā tā tad ir darbojusies šī stratēģija, un lūk, tāds ir izvērtējums. Bet bija kaut kāda elementa, kā tur pietrūka, kaut vai izglītības, bija pārāk liels akcents uz zinātni un pētījumiem, maz bija akcents uz cilvēcisko kapitālu un izglītību. Un inovācija ietvers arī bija panājības, tur bija akcents uz noteiktām tehnoloģijām, nebija tāda plašāka ieskata, kaut vai ņemot ērā visus digitālās tehnoloģijas, zaļā ekonomika kaut kādā brīdī Un šeit es piekrītu um, iepriekšējiem runātājiem, ka za, arī zaļās ekonomikas ziņā varbūt nebija visi akcenti. Un joprojām arī ir kaut kas, kā pietrūkst. Kaut vai finanšu ziņā. E, finanses arī e, vēl joprojām nav pilnībā iestrādātas izaugsmes stratēģijas kontekstā. Un arī tirdzniecības ziņā, finanšu stabilitāte, izaugsme, finanšu sistēmas ieguldījums, izaugsme. Šeit ir mm, jādod diskusijā daudz centrālāka nozīme šiem jautājumiem. To pašu par publiskām finansēm. No publiskās finanses netika īpaši apspriestas iepriekš, tagad tās kļūst par centrālo jautājumu, un šeit es piekrītu uh, ka šīs te iepriekš neparedzētās korekcijas, kas ir notikušas visās mūsu valstīs, liek uzdot ļoti svarīgus jautājumus par publiskām finansēm. Jautājums vai nu palielināt nodokļus, vai nu samazināt izdevumus. Jautājums ir par to, kādas nodokļus jūs palielināsiet un kādas izdevuma kategorijas jūs apgriezīsiet. Mēs varam ļoti negatīvi ietekmēt izaugsmi, ja mums būs nepareizi virzītas fiskālās stratēģijas Jādomā par ilgspējīgumu. Vai jūs varēsiet eh, samazināt deficītu visos gadījumos? Tālāk par pārvaldību pašās beigās. Es domāju, ka tāda nobeigtības eh, lieta, tā ir laba lieta valstu atskaites eh, ziņošana. Tas arī labi. Tomēr visi šie instrumenti joprojām ir ļoti vāji un pārvaldības problēma Lisabonas stratēģijā nav atrisināta jaunajā priekšlikumā. Ir kaut kādi uzlabojumi, bet mēs nevaram uzskatīt, ka šie būtu tādi ļoti spēcīgi instrumenti. Paldies! Paldies! Un tagad es, man, man vēl ir desmit cilvēki, kas grib izteikties, un tāpēc es piedāvāju prioritizēt. Es došu priekšroku nacionālo parlamentu deputātiem, tie runās pirmie, un tad es atgriezīšos pie ekon komitejas locekļiem un došu vārdu viņiem bet varbūt cenšties runāt divas, trīs minūtes. No sākuma Kalmārī kundze no Somijas. Priekšsēdētājs kundze, Somija atbalsta 2020. gada stratēģijas stratēģiju, taču eh, Somijai ir šaubas par to, vai tā varētu gūt uh, sekmes, nesasniedzot konkrētus mērķus eh, vidustermiņā un ņemot vērā to, ka ir valstis, kas var arī neizpildīt pret tām izvirzītās prasības. Ražīgums būs turpmāk vēl svarīgāks nekā jebkad. Un eh, tam ir jābūt izmērāmam jo mēs nevaram upurēt, piemēram, vidi produktivitātes uh, vārdā, sacenšoties ar Ķīnu. Tas, kā tiek uh, visā pasaulē organizēti uh, normatīvie akti būs ļoti svarīgi. Mēs zinām, kas notiek biržās pateicoties um, finansu ministrijām, taču ir jau arī cita veida tirzniecība, par kur mums nav ne jausma. Ne jausmas būtu labi, ja mēs varētu, piemēram, ieviest nodokli, kas būtu piemērojams finanšu tirgiem, lai tādā veidā tad eh, visa darbība norisinātos eh, caur valsts tirgiem. Lūdzu, nākošais runātājs arī no Somijas. Priekšsēdētājs kundze, vispirms es gribētu jums pateikties un pateikties par eh, šīs sanāksmes sasaukšanu Nu, bet es runāšu tomēr eh, vienā no oficiālajām Eiropas Savienības valodām - somiski. Eiro liktenis ļoti nodarbina, manuprāt. Diemžēl Eiropas centrālās bankas pārstāvis ir devies prom un Mēs esam palikuši pie neatrisināt jautājumu par šī Eiropas valūtas fonda izveidi. Pastāv jau starptautiskais valūtas fonds, bet ir interesanti zināt, vai nākotnē būs tāds, tāda organizācija kā Eiropas valūtas fonds. Un ņemot vērā to, ka pastāv starptautiskās uh, banku uh, darbības, piemēram, ASV bankas ir pārstāvēts arī Eiropā. Nav nekādas nozīmes ka, tam, ka jūs organizējat banku darbību Eiropas Savienībā, ja tas netiek darīts nekur citur pasaulē. Diemžēl Eiropu var skārt tie nepatīkamie pārsteigumi, kuri patiesībā nāk no, no valstīm ārpus. Uh, Eiropas Savienības. Un tas, piemēram, attiecas uz krīzi Somijā uh, eh, 90. gados pagājušajā gadsimtā. Un runājot par eh, um, klimatu izmaiņu konku, uh, konferenci Kopenhāgenā, es biju šai pilsētā pēdējā šīs konferences naktī, un Sarkozī uh, pusnaktī runāja par par sadarbību. Es gribētu zināt, kā Eiropa gribas sadarboties ar, ar attīstības valstīm. Diemžēl bieži vien Eiropas Savienība tiek uzskatīta par tādu kā negatīvu aspektu šai ziņā. Un runājot par IKP, eh, vai tas būtu vienīgais rādītājs eh, valsts eh, sekmīgai izaugsmē, vai mums būtu jāparaugās arī uz izglītību, piemēram, vai uz kultūru, veselību? Paldies! Es gribētu sacīt, ka Eiropas parlaments pat labam gatavo ziņojumu, kas, kuru gatavo šī komiteja un vīdes komiteja. Šī, šī ziņojuma nosaukums ir IKP un tālāk par to. Nākošais runātājs Gunters Tumals no Austri Austrijas. Dāmas un kungi, es neuzdošu jautājumus, jo lielākā daļa atbildētāji jau ir aizgājuši. Uh, svarīgi ir, es gribētu jums atgādināt, ka ja nu jūs organizējat tādu plašu dalībvalstu parlamentāriešu tikšanos, tad varbūt varētu citreiz nodrošināt, lai referenti pāris stundas arī pakavētos ar mums. Ja mums neizdosies panākt ilgtspējīgu attīstību, tad Eiropa var nonākt tā kā tādā sendviča situācijā, iespiest starp Ameriku un Āziju. Tagad par stratēģiju 2020. Es piekrītu tiem runātājiem, kuri um, runāja par to, ka daudzādajā ziņā šīs dokuments atgādina Lisabonas stratēģiju. Uh, bet Lisabonas stratēģijas mērķi netika panākti. Mēs varētu attaisnoties ar to, ka iestājās krīze, bet ja mēs skatāmies, kādi ir progresa ziņojumi Eiropai, tad jāsaka, ka Business for Europe vei, vērtē Eiropas komisijas darbu daudz kritiskāk nekā to dara Eiropas komisija pati. Reformu retorika ir brīnišķīga daudziem valstu un valdību vadītājiem, bet īstenošana tā neveicas tik labi. Un priekšlikumi ir lieliski Un runa ir ne tikai par to, ka ir jāvienojas par kopējiem mērķiem šajā stratēģijā, bet ir jābūt kontrolas un novērtēšanas iespējām, ir jābūt uzraudzībai, kā mērķi tiek īstenoti. Un ja mēs atzīstam, ka sankcijas neļauj, nepieļauj veikt reālā politika, tad mums ir jādomā, kādus stimulus mēs varam izmantot, lai tomēr mērķu sasniegšanu panāktu, jo pretējā gadījumā notiks tas pats, kas ar Lisabonas stratēģiju. Un man ir daudz svarīgāk, es gribētu tagad minēt piemērus - stabilizācija finanšu tirgos, valstu eh, budžetu konsolidēšana ar struktūras pasākumiem, uh, uh, ieceļošana, kas balstās uz kvalifikācijas kritērijiem un citi, svarīgāk ir panākt mērķu īstenošanu nekā vienoties par daudziem skaistiem mērķiem. Paldies, uh, Steindelkungs no Austrijas. Paldies. Es pilnībā piekrītu tam, ko sacīja iepriekšējais runātājs, bet man tomēr ir divas, divi jautājumi. Uh, tiem, kas sēž prezidijā. Austrijā mazie un vidējie uzņēmumi ir ļoti nozīmīgi, jo tajos strādā divas trešdaļas nodarbināto, un arī citās Eiropas valstīs ir tā, ka mazie un vidējie uzņēmumi ir tie, uz kuriem visvairāk var paļauties arī šajos eh, ļoti smagajos laikos. Turklāt tie labāk tiek galā ar krīzi. Un tāpēc es nesaprotu, ir vajadzīgi arī noteikumi maziem un vidējiem uzņēmiem. Un šeit ir tā saucamā. Thank you ir uh, pieņemta noteikta regula, kas ļauj, um, kas ir domāta mazo un vidē uzņēmumu dzīves atvieglošanai tieši saistībā ar um, rezerves daļu iegādi um, uh, automobīļiem, bet ne, ne visi pasākumi uh, ir ņem, ne visos pasākumos var redzēt, ka ir ņemts vērā mazo un video uzņēmumu interesi. Ups, Paldies! Potisa kungs no Rumānijas, lūdzu. Mulțumesc, doamna președintă, doamnelor și domnilor. Paldies, dāmas un kungi vēl plašāk par visām stratēģijām un programmām un visādām diskusijām, mums ir jādomā par cipariem un jāsēž šie cipari ar Lisabonas stratēģiju. Eiropas Savienībā bezdarbs ir 9% un vairāk, 23 miljoni cilvēku ir bez darba. un nodarbinātības līmenis nav nemaz nodrošināts daudzās dalībvalstīs. Mūsu mērķi ir ļoti ambiciozi, mums ir jāveic konverģents kritēriju uzraudzība. Šie kritēriji nav pareizi noteikti visām dalībvalstīm. Mums ir jāvēršas pret valstīm, kas nav izpildījušas konverģents kritērijas. Tālāk gribētu runāt par 25% bezdarba līmeni jauniešu grupā. Tie ir jaunieši zem 25 gadiem, 25% bezdarba līmenis kādi ir stratēģijas mērķi attiecībā uz šo iedzīvotāju grupu, kā mēs varētu atrast risinājums, lai varētu integrēt darb, šos jauniešus darba tirgu tad šis bezdarba līmenis ir ļoti svarīgs, vēl jo vairāk, ka mums iedzīvotāji kopumā novecojas un jo mazāk ir iespējas arī jauniešiem nokļūt darba tirgu. Un šādā kontekstā mans jautājums, kāda ir mērķa stratēģijā 2020, jā, attiecībā uz jauniešiem zem 35 gadiem? Paldies! Paldies! Paldies, un tagad Eh, došu vārdu parlamentu deputātiem. Es domāju, ka viņi labprāt atbildēs arī uz visiem jautājumiem, kas ir uzdot no sākuma. Seklūna kungs. Paldies priekšsēdētāji. Esmu ļoti priecīgs eh, par to, ka šeit ir kolēģi no nacionāliem parlamentiem, ka viņi kļūst aizvien nu, kritiskāki, nekritizē tādas, eh, tādas frāzes. Eh, ka tas, kas ietverts frāzē, tas nav pārliecinoši. Un šeit eh, tātad grib runāt par stratēģiju, krīzes stratēģiju, darba vietām un nodarbinātību. It kā šeit būtu kaut kāds modelis, ko mēs varētu paņemt no grāmatas un pēc tam īstenot. Mēs visi zinām, ka tādas lietas nav. Un pat eh, šī pieeja, kas sastāv no diviem pīlāriem, tad viens pīlārs tā ir konsolidācija, otrs izaugsme. Mēs nezinām, kā šie divi pīlāri miedarbojas un būs diezgan grūti saņemt vajadzīgo entuziasma artavu stratēģijas 2020 realizēšanai. Šobrīd šķiet, ka ir tikai viens, viens vārds, kas esam četriem vārdiem, tas ir parāds, bet valsts parāds. Jā, mums vajadzīgi mērķi, taktika, stratēģija, instrumenti, uh, cilvēku resursi, tehnoloģijas, tas viss ir vajadzīgs, bet ir jāsaprot, ka tomēr laiva, kur mēs sēžam, tā ir sabojāta, tur ir milzīgs caurums, un caurums ir jāizdara ciet, pirms mēs skrienam tālāk sacensībās. Bet šis laiks, ko esam pavadījuši, tas ir ar savu jēgu. Varētu domāt, ka ir vidusposma mērķi un arī ātrie nekavējošie mērķi. Tā tas ir, bet Eiropas pilsoņi īstenībā neatšķir šīs lietas. Uh, Viņu prāts ir, ir aizņemts ar esošajām problēmām, un problēmas nav joprojām atrisināts. Tāpēc mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Pirms mēs turpinam strādāt ar šo stratēģiju, mūsu pieeja ir jābūt optimistiskai, bet arī tomēr ļoti tādai mm, skaidrai. Paldies! Porimāto kundze, bet viņas vairs nav. Labi, tālāk Olī Šmits. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka šeit ir lieliski iespēja mainīties eh, domām, runāt ne tikai ar priekšā sēdošiem paneļa locekļiem, bet arī ar citiem. Es esmu deputāts no Zviedrijas, es esmu liberāls, tāpēc man interesē patērētāji, ar patērētājiem saistīta informācija. 20 gadus atpakaļ mums bija doma dalīšanās, pirms 11 gadiem mums bija karš Balkānos, vai tagad mēs dzīvojam labāk? Es domāju, ka jā. 30. gados arī bija līdzīga krīze, un tas beidz, tā, beidzās ar ko? Mēs visi zinām, ar ko? Ar protekcionismu. Eh, protekcionisms šajā krīzē gan netiek īstenots, tāpēc mēs nevarētu teikt, ka nekas nav iespējams, ka mēs neko nevaram darīt ar krīzi, bet nevajadzētu būt arī pārāk optimistiskiem. Bet arī otrā galējumā nevajadzētu krist, jo pesimisms tomēr pieaug un nebaidzētu to veicināt vēl vairāk. Man ir komentārs, komentējot Grieķijas kolēģi teikto. Šķiet, ka pilnīgi visi šajā zālē jūs atbalsta, mēs zinām, ko jūs veicat, arī pasākums, kur jūs veicat, mēs zinām, ka tas uh, ir ļoti sarežģīti. Es 90. gados savā valstī biju līdzīgā pozīcijā, mums bija procentu likme 500, pēc tam 2000 procentu, un tad laiva nogrima. Uh, Tad bija, mēs īstenojām kaut kādus citus pasākumus. Bija arī spekulanti. Soros, piemēram, spekulēja. Un, un mēs arī ieguvām milzīgus zaudējumus spekulējot uz apmaiņas kursu mārciņa pret, eh, pret mūsu naudu. Bet Eh, nevajadzētu pārāk daudz fokusēties uz spekulācijām. Spekulēt, manuprāt, tas ir tas vārds, kas netiek pareizi izmantots mūsdienās. Es gribētu novēlēt visu to labāko jums. Bet priekšsēdētāji man ir jautājums apvienotāji karalistei un Nīderlandes pārstāvim. Es nāku no Ziemeļvalsts un es gribētu zināt jūsu viedokli. Vai jums šķiet, ka šis darījums, kur jūs gribat noslēgt ar Īslandi, aizsēju. Vai tas ir pareizs darījums? 350 tūkstoši cilvēku cenšas glābt to, ko ir savārījuši baņķieri. Vai jūs to pieņemat, vai jūs uzskatāt, ka tas ir pareizi? Es domāju, ka tas nav pieklājīgi no Lielbritānijas un Nīderlandes valdības puses. Paldies, es domāju, ka es varētu atbildēt uz pēdējo jautājumu, bet es nezinu, vai šeit ir kāds no Nīderlandes vai no apvienotās karalistes, kas varētu atbildēt uz šo jautājumu. Es neredzu pacelu. Jā, es redzu, es labprāt tad došu vārdu Nīderlandes pārstāvim. Jā. Es, mans vārds ir Mejs no Nīderlandes, es arī esmu liberālis, un mēs uzskatām, mēs esam ļoti pārliecināti. Esam pārliecināti, ka esam rīkošies pareizi ka var noslēgt tādu vienošanos ar Islandi, tad tas ir pareizi. So are we. Okay. Labi. Un Baronesa Koena lūdzu. Es arī piekrītu kolēģim no Nīderlandes. mums bija jāma, jāatmaksā, jāatlīdzina parāds mūsu pilsoņiem, un mums arī vajadzēja pieņemt tādu pozīciju, ka mums atmaksā atpakaļ Islande. Labi, es teiktu, varbūt tā, ka. Varbūt tiešām tās ir tiesības saņemt šo refundu atmaksu, bet tad es noteikti liktu ļoti smagas procentu likmes. Es domāju, ka varētu tomēr izdomāt kaut ko godīgāku, bet es ceru, ka tā arī tas būs. Portas kungs, un tad pēc tam Svens varbūt atbildēs, bet ļoti īsi, un tad Pisālī kungs varētu teikt to pēdējo vārdu un ļoti īsi. Eh, Paldies, priekšstādātājs kundze. Ja es isla, būtu islandietis, arī man būtu šaubas par to, vai šāda situācija ir godīga. Vai Islandes pilsoņiem būtu jā, jā, jāatmaksā parāds apvienotai karalistē Nīderlandē, jo patiesībā Islandes pilsoņi nav par to atbildīgi. Bet tas akal rada jautājumu par uh, nelīdzvaroto situāciju Eiropas Savienībā. Un te ir jautājums par eiro, ko es gribētu uzdot Pizānī kungam. Un es nedomāju, ka varētu atbalsties to uh, valūtu, kas vienādi darbojas gan valstīm ar milzīgu parādu, gan valstīm, kurām parādu nav jo tas nozīmē to, ka valstis ar deficītu tālāk, lai saglabātu savu konkurētspēju, ir spiestas uh, tā vietā, lai devalvētu savu mājas kursu, ir spiestas devalvēt savu Uh, savas ražošanas izmaksas, un tā tika darīts agrāk, bet tagad tā tad ir jāpievērš izmaksām, jo īpaši algām. Un te jau tik runāts par to, ka, ka alga bija tāds valsts, kurās alga pieraug, pieaug daudz ātrāk nekā ražošana, nekā ražīgums. Es esmu no Portugāls un arī uh, pirktspēja bija daudz lielāka nekā reālā uh, cilvēka īpašumā sošā nauda. Pastāv taču programmas, kas, uh, kas palīdz cilvēkiem tikt ārā no krīzes, patiesībā tikai padziļinot šo lejupslīdi. Un tāpēc man šķiet, Ehm, bez mazai būtu jālūdz vāciešiem pirkt vairāk. Vai arī paaugstināta algas tādā mērā, lai privātais patēriņš pātrinātos. Un pēdējais aspekts mums, protams, Eiropā ir vajadzīga politikas koordinēšana. Bet kāpēc? kāpēc šī koordinācija ir paredzēta līdz 2030, 2040, 50 gadam, kāpēc te ir runa par, par uh, eh, 3% eh, deficītu, ko nedrīkst uh, par šo robežu uh, rādītāji, ko nedrīkst pārkāpt, varbūt tur jā, varbūt 4-5%, un kāpēc šim izaugumam jābūt 60% no IKP, nevis 70 vai 80. Varbūt mēs varētu to kaut kā saskaņot labāk. Paldies! Labi, Sven vārds pēdējam jautājumam no tavas puses, saka priekšsēdētāji. Es gribētu īsi atbildēt uz dažiem no jūsu argumentiem un paskaidrot, kāpēc mani tik ļoti satrauc tā eh, nelīdzsvarotā situācija Eirozonā un jo īpaši vispār Eiropā. Es uzskatu, ka nav nekādu šaubu par to, ka mums ir neilgspējīgs deficīts, ka arī parāda līmeni, līmenis daudzās valstīs ir sasniedzis tādu līmeni, ka mm, šis līmenis ir pārāk liels. Uh, kā jau sacīja arī mans kolēģis, taču no otras puses mēs redzam šīs lielās atšķirības un e, lielā mērā tekošajā rēķinā. Tad, nu, te rodas jautājums, ja mēs visi esam vienas valūtas zonā, kāpēc mums būtu jāsatraucas? Bet te ir pamats uztraukties. Es uzskatu, ka mēs neesam pilnīgi integrētā kopējā vienotajā tirgu. Uh, Cilvēki no Grieķijas nevar viegli pārvākties un strādāt Vācijā vai Nīderlandē. Uz Nīderlandi. Te ir runa par konkurētspēju. Tātad Vācija samazināja savas izmaksas, taiskaitā algas un nodokļus, un tādā veidā tā kļuva konkurētspējīgāk. Kaut arī mēs zinājām pamatnoteikumus, noteikumus, Eh, ka, ka jo, jo vairāk ir brīvas naudas, jo lielāka ir, jo vairāk palielinās alga, jo vairāk arī ir lielāka ir inflācija. Bet te ir runa par zonu, kas nav pilnīgi politiski integrēta. Tāpēc, tad, kad ir runa par rekomendācijām no komisijas, no padomas, no ekonomikas ekspertiem, uh, un no Eiropas komisijas. Es domāju, abām pusēm ir jā, jānes šis ražošanas loks. Un visbeidzot, protams, vislielākais sloks vienmēr gulsies uz valstīm, kam ir liels deficīts. Taču pār, valstis ar pārpalikumu ir panākušas daudz palielinot savu konkurētspēju, bet katrā ziņā tādā veidā viņas liek akš, apšaubīt Eiropas Savienības konsolidācijas pamatus. Un par to mums tiešām būtu jāsatrauc. Jā, Ferī, uh, eh, Pizāni Ferī kungs, jums iespējams ir daudz uz ko atbildēt. Lielas paldies, saka Ferī kungs. Es mēģināšu atbildēt bet es, protams, saprotu, ka es te nevaru aiz, aizstāt visu iestāžu pārstāvis, kas jau ir devušies prom. Es domāju, ka te ir eh, vien, viens pārpratums. Es nesacīju, ka mums nevajadzētu bažīties. Es domāju, ka pašreizējais tekošā rēķina deficīts kā jau mēs redzējām pēc uh, krīzes izvēršanās, ir satraucoši. Taču tas nav pielīdzināms tām budžeta deficītam, uh, tā kā mēs saprotam, kas mūsu skatījumā ir labs un kas ir ļauns. Bet runājot par deficītu vai pārpalikumu, vienmēr rodas jautājums, no kurienes tas izriet, no kurienes tas nāk, vai tās ir investīcijas no bagātas valsts uz nabadzīgāku valsts, tas ir kaut kas, kas, protams, ir jāveicina, un tas ir vērsts uz ilgspējīgu attīstību, jo, protams, arī nākotnē tas ļaus atmaksāt šīs investīcijas. Taču, ja šīs ieguvums ir saistīts ar nestabili, nestabilām cēmā, cenām vai ar patēriņa uzplaukumu, tad, protams, ka šī situācija var eh, pēkšņi beigties un radīt tādu stāvokli, kādu mēs esam pieredzējuši. Bet katrā ziņā mums nav jāuzskata, ka šī nevienādā situācija pati sevi izlabo. Bet mums ir jāizveido šāds. Eh, mums ir eh, acīm redzams fakts, ka tas eh, konkurences kanāls, kas tika izveidots, nebija pietiekoši stabils, lai darbotos kā pretspēks šām nestabilajām situācijā. Un tad, tad ja um, preču aprite mazinās, bet tomēr patēriņš turpina pieaugt, tad situācija pasliktinās, un tāda tā bija Spānijā un Īrijā. Un tāds bija arī jautājums no Portugāles. Nu, tad sāksim ar skaitļiem. Jūs sacījāt, ka algas Portugālē nepieauga, bet eh, kopš Portugālē tika ieviests eiro, es, eh, manā rīcībā ir statistika par šo laiku, protams, nekas nav uzskatāms par perfektu. Nominālās algas Kopš eh, eiro ieviešanas ir 40% Portugālē un 25% Vācijā, bet eh, ražo, ražīgums Vācijā pieauga ātrāk nekā algas. Nu, līdz ar to šeit ir eh, liela atšķirība, kas, protams, bija jāizlīdzina bet pieaugums cenās varbūt neizpaudās kā uh, pirktspējas pieaugums, taču katrā ziņā uh, pieaugums algas ziņā bija pārāk liels. Un tad kāds šai situācijai varētu būt risinājums, kā jau jūs skaidri sacījāt, jūs būtībā gribētu samazināt visu faktoru cenu vienlaikus, un jūs to varētu izdarīt ar eh, izmantojot tādu kā deflāciju. Tas būtu labs risinājums, taču, diemžēl, mēs zinām, ka tas iespējams tikai ļoti mazās atvērtās ekonomikās, kur cilvēki labi saprot, ko nozīmē konkurence, jo tad viņi uzreiz arī ir spējīgi pielāgoties. Īrija Eh, pat labam eh, iziet cauri šādam procesam, bet īri ir visnotaļ atvērti šim procesam. Bet tas neatiec uz Spāniju. Spānija nav atvērta ekonomika, līdz ar to tas nebūtu risinājums šai valstī. Un tātad eh, jautājums ir, kāds būtu risinājums valstīm, kas ir mazāk atvērtas. Skaidrs, ka šeit šīs pārmaiņas pielāgošanās process notiek lēnāk. Un arī Vācijai Eh, bija vajadzīgs daudz laika, eh, lai pielāgotos, un tas pats attiec arī uz 80. gadiem pagājušajā gadsimtā Francijā. Un eh, pieaugot algām Vācijā, mēs esam secinājuši, ka uh, Uh, algu iesaldēšana dažās nu, jomās nav bijusi auglīga. Protams, ka šis nav politikas instruments, tas nav kaut kas tās, ko, par ko jūs varat uh, pieņemt lēmumu valdības līmenī, un jo īpaši tas attiec uz tām valstīm, kurās uh, algu jautājums ir decentralizēts, piemēram, Vācijā. Līdz ar to mēs te varam runāt par to, kas ir vēlams un par to, kas tiešām ir panākams, izvēršot šādu lēmumu, bet skaidrs, ka nav panākums daudz. Un runājot par 2020. gada stratēģi, gada stratēģiju, bija komentāri, atgriežoties pie tās. Tad eh, tika uzdots jautājums, cik svarīga ir šī stratēģija pašreizējā situācija. Man šie tā ir ļoti aktuāla jo pirms krīzes gados mēs varējām apgalvot, ka mēs slīdam lejup salīdzinot ar ASV vai ar citām valstīm, bet katrā ziņā situācija nav slikta. Būtībā mēs bijām ar eh, situāciju apmierināti. Taču turpmākajos gados situācija tāda vairs nebūs, jo pat labāk Mēs saskaramies ar pielāgošanās problēmu saistībā ar fiskālo situāciju un pastāv draudi, ka izveidosies aburtais loks, kad algas ir pārāk zemas, kad eh, nodokļu problēmas, ar kurām mēs saskaramies pat laban, nepazūd, par spīti visiem centieniem risināt uh, problēmas, kas saistīts ar deficītu. Un mēs te varam saprast, eh, ka tas būs kā tāds kā stagnācijas saburtais loks. Tāpēc te nav runa par kaut kādu salīdzināšanu, bet par mūsu spējām eh, risināt eh, tās problēmas, ar kurām mēs saskaramies pat laban. Tad ko mēs darām pārvaldības ziņā? Šis jautājums atkal tika pieminēts Mēs runājāt par, e, e, mēs te runājam par e, MVU un par jauniem cilvēkiem, kas arī ir būtu, kam būtu jābūt šīs stratēģijas mērķa auditorija. Un tā jūs arī runājat par sankciju. Jūs būtībā varat salīdzināt uh, dažādu ekonomiku izdošanos, un jūs varat izvērtēt uh, relatīvo valdību Eh, rezultāti. Bet eh, tas tāds, tā nebija ar Lisabonas stratēģiju. Lisabonas stratēģija stratēģijas apspriedzes gaitā netika eh, valdībām nemaz nebija tik liela vēlme izvērst šādu salīdzināšanu. Un, nu, protams, kā tas ir arī saistīts ar demokrātiskajām debatēm jo cilvēkiem, protams, būtu iespēja uzdot jautājumu, kāpēc eh, tai valdībā ir sekmes, citai nav, un tas tad būtu arī caurskatāmi. Un eh, vēl viens eh, sarežģīts jautājums, bet es tomēr gribētu nobeigt savu runu uz tādas kā optimistiskākas jomas. Mums ir jāapzinās, ka Eiropas Savienība daudzās jomās nebija sagatavot šai krīzei, jo tā nebija gatava. Eh, strādāt ar eh, banku krīzi, risinot banku krīzi. Mēs zinām, ka tā, tas ir tāds kā pārejas periods, jo bija Nacionālās bankas un bija Eiropas Savienības uh, instrumenti, Skaidrs, ka arī stabilitātes instrumenti nebija um, pilnīgi uzticami. Protams, ka līdz ar to arī budžeta instrumenti nebija attiecīgi sagatavoti. Situācija tika risināta nacionālā līmenī. Un tad Uh, jaunajām dalību valstīm bija, uh, dalību valsts atgriezās tajā situācijā, kurā bija lielās valstis. Nu, viss vēl nav nokārtojies, taču ir daži jautājumi, ko mēs esam atrisinājuši. Bet es domāju, te mēs varam gūt mācību, ka ļoti sarežģītā situācijā risinājumi tomēr bija rasti. Un tas attiecas, piemēram, Eh, mūsu plā, eh, risinājumiem saistībā ar plāniem, par eh, stimulu pasākumiem. Un es domāju, mēs daudz no tā varam mācīties. Un mums ir jāparaugās uz tādu situāciju, kad mēs no mūsu kļūdām mācāmies un kad visi saprot grūto uh, stāvokli un tomēr uh, rod risinājumu. Ar to es arī gribētu noslēgt savu runu. Paldies! Paldies! Mēs uh, zinām, kāda pieeja mums būs beigās. Es negribu tagad izdarīt kaut kādu kopsavilkumu 15 minūšu garumā. Mēs esam šeit vairāk priekšsēdētāji, mēs esam izpildījuši savu funkciju, mēs devām vārdu jums, tomēr es centīšos apkopot galveno. No Šķiet, ka visapkārt mēs dzirdējām domu par to, ka vajadzīga lielāka koordinācija, vairāk vai koordinēt ekonomiskās politikas, un, protams, šeit ir arī iespējas darīt to tieši šādi, un šīs iespējas mums dod Lisabonas līgums. Oli Rēns teica, ka mēs esam zaudējuši 20 gadus publisko finanšu konsolidācijas ziņā, un tas ir noticis pēdējo divu gadu laikā. Un tagad mēs it kā cenšamies noķert šos 20 gadus uh, publiskās uh, finanšu konsolidācijas jomā. Mēs gribam to panākt uh, ātrāk nekā 20 gados, kas ir zaudēti. Stārka kungs runāja par nevienmērīgu izaugsmi. Viņš teica, ka ir nevienmērības gan pa valstīm, gan pa sektoriem, pa nozare. Un tāpēc ļoti daudzi no jums teica, ka ir nepieciešami kaut kādi atskaites punkti vai ceļastabiņi strādājot ar 2020 stratēģiju, un iespējams, ka šie posmi e, būs vēl vairāk nepieciešami, ja tālāk turpināsies e, šīs tie nevienmērības izaugsme. E, tad izskanēja doma, ka mums vajadzētu turpināt pie iekšējās tirgus funkcionēšanas uz, uzlabošanas, bet šovakar mēs jau turpināsim sarunas. Mums būs galvenā viesrunātāja Mario Monti. Uh, Viņi runās par ekonomiskā modeļa uzlabošanu ar labākiem instrumentiem, mehānismiem, lai viss būtu konsekventi, saskaņoti. Un tad varbūt mums nevajadzēs paļauties tikai un vienīgi uz fiskālo līdzsvaru, lai lietas sakārtotos, bet ir arī cits lietas, piemēram, vide, ir arī ekoloģiskais limits stratēģijām, kuras mēs varam īstenot, un mēs nedrīkstam aizmirst, ka mazie un vidējie uzņēmumi arī ir tā kā dzinējspēks, kā motors um, Eiropas Savienībā un arī citās vietās pasaulē. Tiešām vēl viens papildu darbs katrā mikro uzņēmumā visās vietās Eiropas Savienībā, tas varēs, varētu mums palīdzēt ļoti būtiski atrisināt mūsu um, bezdarba problēmu Un tā ir tāda atskurbinoša doma, ejot uz priekšu. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka pat mazākie varētu nākt mums palīgā un izglābt mūs no šīs krīzes. E, līdz ar to es arī beigšu. Es atvainojos par to, ka daži runātāji nebija klāt. Mēs darīsim visu, ko varēsim, lai rīt neatkārto to šādu situāciju. Un es pat domāju, kā atriepties tiem, kas um, ir ātrāk aizgājuši šodien. Man jau ir dažas idejas galvā, kā atdarīt viņiem šo ļaunumu un mehānisms attiecībā uz šo vakaru. Tie no jums, kas e, nāks uz vakariņām, es gribētu jums atgādināt, ka tas būs nulles stāvā. Jūs brauksiet uz nulles dāvu, tur ir deputātu restorāns, tur ir attiecīgi visi, visas norādes, dzērieni no 6.30 tiks servēti, un parlamenta priekšsēdētājs Būzeka kungs arī izteiks komentārus sveicienus sākumā, pulksten septiņos, un tad runās mūsu uh, vieslektors Mārio Monti, uh, bet uh, varbūt jums būs grūti tur atgriezties, bet rīt atkal turpināsim šeit darbu. Pūkstens deviņos turpināsim darbu, lūdzu būsim punktuāli, jo mūsu attiecīgi runātāji būs klāt, un mēs darīsim visu, lai viņi neiet prom pirms laika. Lielas paldies!